Colleagues, let us start. Kolēģi, ierosim sākt šo sanāksmi. Mums ir divas, eh, patiesībā trīs eh, uzklausīšanas šodien, bet eh, pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības apstiprināšana. Vai būtu kādi komentāri par darba kārtību? Ja komentāru nav, tad darba kārtību varam arī apstiprināt. Nu, un tad kā ierasts eh, informācija, tehniska informācija šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, un tāpat eh, arī tulkojums ir pieejams 20 eh, valodās. Un koordinācijas lēmums no 20. gada 22. janvāra tiks izsūtīts visiem ITRE locekļiem pa e-pastu, tika izsūtīts 6. februārī. Nu, nu tad nu varam ķerties klāt trešiem darba kārtības punktam, un tā ir prezentācija vienotā pētījuma centra. Divi pētījumi, pirmais par blokķēdēm, otrais par mākslīgo intelektu, protams, ārkārtīgi aizraujošs temats. Cerams, ka uzzināsim daudz ko jaunu. Un es sveicu Pērvoras kungu un Krāļies kungu, kas abi pārstāv šo mūsu kopīgo pētījumu centru kas, kā zināms, ir Eiropas komisijas zinātnes centrs, kas sniedz neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un atbalstu Eiropas Savienības politikas izstrādē. Šim darbkārtības punktam ir atvēlētas 45 minūtes. Nu, un, ja kāds no kolēģiem vēlas izteikties, tad uh, izrādiet savu interesi, paceļot savu plāksnīti vertikāli. Labi, tad sāksim ar Kraļas kungu. Jūsu rīcībā ir sešas minūtes, un tad uh, uzklausīsim tā koordinatorus un, un uh, komitejas locekļus. Bet tagad sākumā vārds abiem kungiem. Lūdzu! Labu pēcpusdienu, priecājos būt jūsu vidū šeit, jūs komitejā. Šis ziņas par blokķēdēm tika prezentēts 1. septembrī seši dažādi zinātniskie institūti pie tā strādāja. Un nākamais slaids, lūdzu. Šajā ziņā mēs runājam par to, kā tad strādā blokķēdes, tātad no finansējuma līdz pārvaldībai, bet mēģinām tāpat arī um, balstīties uz, uz empiriskiem pierādījumiem. Sākam ar blok, to, kā tas strādā blokķēdes. Parasti tie ir tādi dažādi materiāli. Jūs tos varat iegūt arī mūsu tīmekļa vietnē. Nu, varbūt neskaidrošu, ko tas viss nozīmē, bet uh, uz tāds pozitīvs nots var norādīt, ka informācija par uh, bloku ķēdēm ir, uh, ir um, pieejama. Trans, transakcijas parasti ir caurskatāmas. Un automātiski var notikt transakcijas starp daudzām pusēm. Nedaudz vairāk par to pēc brīža. Bet kas ir mazāk pozitīvi, ir problēmas ar scaling up, ļoti liels energopatēriņš problēma ar datu aizsardzību un citi izaicinājumi. Turpinām um, blokķēžu sistēmas, ekosistēmas ļoti strauji mainās un par to informācija pieņem dažādos līmeņos un šajā ziņā daudzi pierādījumi šai tendencē. Šeit jūs, piemēram, varat redzēt um, to, kā dažādi startupi jaunu uzņēmumu Eiropas Savienībā un citur izmanto blokķēdes. Nu, informācija tika um, publicēta, kad Lielbritānija jau Eiropas Savienībā pievērsītam uzmanību to, kā šīs uh, Eh, šie grafiki būs jāaktualizē. Un eh, pirmais no sektoriem, ko skatījāmies, ka, ko tad ir, respektīvi, eh, izaicinājumi un, un papildus iespējas, tātad par šīm tieši iespējām un izaicinājumiem finanšu sektorā, lai mēs izrādītu, ka blokķēdes nodrošina alternatīvas valūtas, mm, kuras bez centralizētajām iestādēm ir mazāk varbūt aktuāls, un tāpat pārobežu maksājumi tev tur pieejama, tad ir vieglāk izsakot līdz transakcijām. Bet kas tad ir negatīvi, kas izaicinājumi šeit daži no tiem uzskaitīti? Pirmā vairums no kriptovalūtām joprojām ir ļoti tādas spekulācijām pakļauts, tāpat arī daudz regulatīvu sastrēgumu un, un trūkumu regulatīvā jomā, piemēram, kripto um, aktīvu klasifikāciju un uzskaitu. Tālāk runā par iznīcību un, un tirgiem un industriju. Nu, runājam par vairākiem apakšsektoriem - piegādes, viedā eh, enerģija, digitālais saturs un veselības aprūpe. Te esam apkopojuši fikcionālus, bet arī faktiskus artefaktus no 123 eh, partneriem. Nu, blokķēdes tikai viens piemērs tam. Vēl viens piemērs šeit. Um, ehm, kā, kā radošās industrijas strādā ar uh, eh, uh, mākslīgu intelektu. Nu, Runājot par, par bāmām, kā pārbaudīt to, vai tās ir bāmas, vai patiesa informācija. Nu, aicinu jums ap, apmeklēt šo tīmekļa vietni, lai vairāk uzzinātu par šo prototipu. Turklāt runājot par rūpniecību un, un, un tirgošu, tad, tirgiem, kādi tad ir izaicinājumi un iespējas transakciju drošumu uzlabošana, lai pārbaudītu maksājumu, kā arī uzskaits autentiskumu, tās ir iespējas, bet, protams, ir izaicinājumi, kā šeit redzēt ir regulatīvi ierobežojumi, kā, piemēram, likumdošana, decentralizētie tīkli. Un nu, tas, kā trūkst skaidru definīciju viedajiem līgumiem. Vispēcot, blokķēdes un to pielietošana valsts sektoram. Šeit ir tāds iespējas kā datu integritāte, uzlabot caurskatāmību un pārskata atbildību, nu, kā arī publiskā, publisko dokumentu uzturēšana, bet arī šeit, protams, ir izaicinājumi tādi, kā decentralizēto hm, sistēmu uzskaita nav skaidra. Tāpat arī sadarbošanās starp publiskajiem uh, dalībniekiem un dažādu partneru iesaisti un alaži ir uh, precīzi definēta. Nu, un, uh, resumējot svarīgākās tēzes šeit, 11 tādas esam uzskaitījuši, un tā, tās nav rančētas kaut kādā noteiktā prioritāšu kārtībā. Uh, Nu, tā, tās ir tikai tādas tēzes šeit. Nu, Pilnas rekomendācijas ir pieejamas mūsu ziņojumā, kā arī tīmekļa vietnē. Nu, pirmā tā būtu tāda, ka uh, blokķēdes ne tikai kriptovalūtas, otrkārt globālās ekosistēmas attīstās, uh, sākot ar jaunasnēmiem līdz kapitāla investīcijām. Blokķēdes nav viss metams pār vienu kārti. Ir dažādi sastrēgumi un, un kompleksi izaicinājumi, sevišķi runājam par likumdošanu. Nākamais slaids. Nevienu minūti vēl manā rīcībā. Tātad savstarpēja uzticība un, un informācijas izplatīšana ir uh, problemātiska. Nu, par blokķēdēm varbūt tā ir vislielākā tā problēma. Blokķēdes vienmēr nozīmē to, ka, ka nav trešo pušu vai, vai starpnieku. Ka, tiesa, daži no tiem tiek izslēgti no spēles, bet vai tā parādās citi? Nu, un, uh, citi savukārt turpinās darīt savu darāmo, nu, piemēram, vienlīdzīgi spēles noteikumu izslēgšanas sistēmām datu validāciju, kā arī atbildība un, un, un uh, cilvēciska atbildība gal galā. Tas, tas viens no jautājumiem, ko vēlamies izcelt. Viss runā par blokķēdēm, par, par, par, par tādu mašīnu, kas saslēdz daž, kopā dažādas kanālus, bet tas ir daudz sarežģītāk. Nu, regulatīvais saturs pamazām uh, pielāgojas integrācijas un, un uh, digitalizācijas aktivitātes ir svarīgas. Un visbeidzot, uh, uh, pēdējās tēzes, monitorings, uzraudzība ir jās, jāslāgo ar tādu prognozēšanas spējām. Jāspēj prognozēt, kas notiks nākotnē. Mūsu kopējais zinātniskais centrs to arī, tam arī mēģina uh, sekot, uzlabojot savus jaunas savu kapacitāti. Paldies! Paldies! Nākamā prezentācija, lūdzu par mākslīgo intelektu. Well, thank you, Mr. Chairman, and uh, Paldies. Paldies. to be here um, this afternoon. Priecājos būt jūsu vidū šo pēcpusdienu pavisam īsi par to, kas tad no jauna mākslīgā intelekta jomā, un tad varbūt došu iespēju jums arī uzdot jautājumus. Tā kā varu nekādies pār pienākumā slaida, kā ziniet, mākslīgais intelekts. Daudz kur ir populārs, viss par to runā, bet jāsaprot, ka tā nav viena tāda metožu un tehnoloģiju saime, viena tāda, tāda sistēma, tā ir runa par dažādu tehnoloģiju mm, tātad apkopojumu, blokķēdes arī daļa no mākslīgā intelekta, bet arī lietu internets, piemēram, 3D printēšana, dažādas mm, datorēšanas metodas. Tas viss eh, kopā veido šo mākslīgā intelekta uh, um, metode, tāpēc mēs runājam par digitālo pāri, transformāciju, kas ietekmē gan to, kā mēs socializējamies, kā mēs strādājam, kā mēs uh, mācāmies, kā mēs ceļojam. Un visi mūsu dzīves aspekti, un visus tos ietekmē šī digitālā pārnesība pārējai. Mākslīgais intelekts, ja vēlaties um, varbūt uh, dažās tēzēs atspoguļot to, kas tas ir, Nu, protams, jāņem vērā arī tas, ka notiek tāda svarīga ģeopolitiska cīņa starp ASV un Ķīnu, kas tad dominēs mākslīgā intelekta jomā. Ķīna veikus milzīgas investīcijas mākslīgā intelektā. Nu, tas arī maina Ķīnas biznesa modeli. No daudz lētu preču ražošanas uz uh, tāds augstas vērtības um, produktu iepludināšanu tirgu un, un tādēļ 5G tehnoloģijās un mākslīgā intelekta tehnoloģijās konkrēti Ķīna ir veikusi milzīgas investīcijas. Nu, un ASV, protams, dominē sevišķi, ja mēs runājam par komerc uzņēmumiem. Visi būsiet dzirdējuši par cīņu starp Huawei, tātad uh, telekom kompāniju, bet tas ir tikai aizberga pats paša virsotnīte. Jo sevišķi te ir runa par datu, uh, par to, kam pieder dati. Kādēļ? Tādēļ, ka mākslīgais intelekts attīstās tādēļ, ka ir milzams daudz dažādu datu, uh, bet uh, mākslīgais intelekts attīstās tikai tad, ja jūs no šos, šos datus varat izmantot dažādiem algoritmiem. Un tā ir tas, kam pieder dati, kas, kas var piekļūt šiem datiem, un tas arī nosaka visu. Ķīnā visus šos datus kontrolē valsts. Un tādēļ uh, Tad um, valsts uh, kontrolē ne tikai personas datu un um, dažādas, te, teiksim, fotogrāfijas, ko atpazīt 800 internetu lietotāji, 800 miljoni. Tātad, nu, tādēļ ķīnieši ir visiem tālu priekšā uh, attīstot sejas atpazīšanas tehnoloģijas, jo nu, viņiem ir daudz šo te ģimetni, daudz seju, ar ko spēlēties, lai izstrādātu attiecīgos algoritmus. Nu, man nav jums jāstāsta, ka pārējo datu jomā dominē ASV komets kompānijas, jo mēs ziedojam savus datus viņiem. 87% no visiem meklējumiem internetā iet caur Google. Visas mūsu sociālās platformas ir ASV balstītas platformas. Un, uh, Mēs ne tikai sniedzam viņiem datus, bet arī pastāstām viņiem priekšā, kādēļ šie dati ir svarīgi. Protams, mēs eh, sniedzam eh, kontekstu šiem datiem, kas attiecīgi var tikt izmantot algoritmu izveidē. Nu, šajā kontekstā ir skaidrs, ka Eiropa mēģina atrast savu vietu. Mēs, tas nav tas, ko mēs teiksim, ķīniešu modelis, kur, aiz kur stāv valdība, bet nav arī tāds tikai komerces modelis, eh, kāds tiek piekots ASV. Tādēļ mēs mēģinām rast savu tādu um, ētisku antropocentrisku modeli, kas eh, balstās Eiropas Savienības vērtībām. Nu, šai tad, kontekstā kopējais pētījuma centrs ir veicis vairākus pētījumus eh, un, un eh, vairākas tādas padziļinātas izpētes par mākslīgu intelektu, kas mēģina sniegt tādu neitrālu skatījumu no sociālajiem, ētiskajiem, juridiskajiem aspektiem, to, cik noturīga ir sabiedrība pret uh, mākslīgā intelekta, teiksim, dažādiem gājieniem un mēģinam šeit sarūpēt kontekstu kolēģiem, kas strādā pie politikas un tāpat arī um, uh, palīdzējām izstrādāt uh, koordinētu plānu darbā pie mākslīgā intelekta, kas tika izstrādāts 18, 18. gadā. Visas dalībvalstis piedalās. Skaidrs, ka neviena dalībvalsts pat par sevi nevar vien ne, atrisināt šos izaicinājumus, un uh, te paredzētas investīcijas līdz pat 20 miljardiem eiro gadā. Līdz šim plānam tāpat arī paredzētas konkrētas funkcijas, proti, sakot līdz investīcijām, ko veids dalību valstis. Un arī tas, kā tad šīs investīcijas tiek, tiek izmantotas un kāda ir to ietekme. Tātad izmantos tā eh, eh, AI Watch, kā tas saucās, ja tā mākslīga intelekta eh, uzraudzības centrs sadarbībā ar komisiju, DG Connect un citiem lai sakot līdz tam, kā mākslīgais intelekts attīstās Eiropā, nu, neliels ieskats tajā, ko tad darām turam rokas mūsu globālajai attīstībai, piemēram, kā šeit ir šajā slaidā atspoguļos, un te skaidri redzams, ka ASV, Ķīna un Eiropas Savienība ir lielākie, tā teikt, dalībnieki šajā tirgu. Tūkstošiem dažādu pētnieku, gan valsts, gan, gan privāta sektorā kas darbojas pie mākslīgā intelekta, un šeit jūs varat redzēt un to mērogu, šie trīs te vadošie bloki. Un šeit apaļie punktiņi aplīši norāda tātad, tātad uz tātad saistībā ar IKP, kā šis investīcijas izskatās, tie ir skaidri redz, kuras valsts tad varbūt mēģina darīt vairāk nekā tās reāli dāk. Salīdzinājums pa valstīm šeit, kā es redzētu. Apvienotā karaliste, nu tā būtu jāizslēdz no šī slaida nākotnē, protams. Un, Lietuvāņu aiziešana Eiropas Savienības eh, ir liela problēma, kas jārisina. Nākamajā slaidā tematiskā specializācija Eiropā. Eh, robotika ir viens no tādiem akcentiem. Vispārīgie pakalpojumi, tāda kā platforma, kur ir dažādas aplikācijas, pakalpojumi, kā arī savienotie automatizētie transporta līdzekļi. Eh, ASV savukārt tieši šīs platformas, un Ķīnā sevišķi sejas atpazīšana, tā, tā ir viņa tā, tāds jājums riciņš. Robotika Eiropā ir lielākais tātad eksportētājs pasaulē, bet arī importētājs, tā kā mēs tam atklāt, atvērta ekonomika. Un tas ir svarīgi, bet Ķīna nesen mums ir apsteigusi. Kā lielākais uh, robotikas ražotājs un, un uh, ārpus mūsu iekšā tirgus. Uh, Runājot par zinātnisko pētniecību, tā kā redzēja, ka tas viss sadalās pa valstīm, kas ir svarīgākie spēlētāji pasaulē. Un Eiropa atkal eh, ir um, avansēto pētījumu jomā ir viens no vadošiem spēlētājiem. Mākslīgais intelekts valsts pakalpojumos esam apkopojuši vairākus pētījumus un uh, pamatā valsts administrācijas viss uh, eksperimentē ar mākslīgo intelektu. Bet nu, nekas daudz pagaidām pakalpojumā netiek darīts. Secinājums tāds, ka mākslīgais internets ir milzīga iespēja Eiropā ir daudz izaicinājumu, globālā konkurence, kurā ir labi pētījumi, ļoti tāds uh, robusts regulatīvais satvers un, un daudzveidība. Nu, mums ir jāsmanto mūsu rīcībā esošās iespējas. Nu, uh, pēdējais secinājums no manas puses būtu tāds, ka uh, nākotnē vēl nav definēta. Mēs paši varam definēt, rakstīt tā teikt savu nākotni. Ja to nedarīsim mēs, tad mums lietā paveiks kāds cits. Paldies! Thank you very much uh, for your presentation and now... Liels paldies par prezentāciju! Tagad došu vārdu koordinatoriem, un pēc tam izteiksies deputāti. Karvaļu kundze, liels paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Jūs apkopojāt eh, izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā tuvākajā nākotnē. kas mums ir jāpatur prātā. Mēs nevaram palaist garām iespējas šajā digitālajā pārveidē. Jūs teicāt, ka mums ir labi pētījumi, ļoti pamatīgs vertikāls regulatīvais satvars, un mēs esam daudz ieguldījuši pūliņu Eiropas komisijā un Eiropas Savienībā kopumā pie šī darba. Un tad ir arī ļoti svarīgi uzņēmumi, kas ir vadošās pozīcijās bet eh, vēsture mums ir parādījusi, ka pat ar vislabākajām sastāvdaļām mums eh, neizdodas paturēt eh, vadošās pozīcijas Eiropā. Un jūs pieminējāt vienu no satraucošiem jautājumiem - platformas, mm, kas ir vadošās, nav bāzēts Eiropā, nav Eiropā veidots. Un ko tad jūs šajā ziņā varētu ieteikt? Ko mēs varam darīt, lai parūpētos par to, ka šoreiz viss būs citādi, ka mēs nezaudēsim uh, savas vadošās pozīcijas un ka 5G būs uh, svarīgas pārmaiņas motors mūsu sabiedrībā un industrijām. Uh, Mm, lai mēs varētu saglabāt savas vadošās pozīcijas tehnoloģijās, kas iepriekšējās pārmaiņās mm, tehnoloģiju jomā nenotika tuvākajā pagātnē. Paldies! Tagad to izkundze. Jā, paldies! Es arī vēlos pateikties jums. Es dzirdēju jūsu prezentācijas otro daļu, ko pirmo daļu dzirdēju pa internetu. Un tad, jā, Mm, jūs sniedzat mums šeit ļoti svarīgas indikācijas un arī informāciju lēmumu pieņēmējiem. Tas ir ļoti svarīgs atbalsts uh, šajā jomā, kas nepārtraukti attīstās. Un arī šorīt bija Itālijā, Lombardijā. Un arī daži uh, no maniem uh, kolēģiem kā reiz runāja par jūsu darbu šajā jomā brīnišķīga sakritība. Uh, jautājums sekojoši. Kolēģi jau eh, arī pamatoti jautāja, kā saglabāt mūsu tehnoloģisko suverenitāti ar 5G un tam līdzīgi. Un tad blakus vēl šim eh, jautājumam man ir cits, kā mēs arī varam saglabāt savu suverenitāti un uzņēmē darbības kapacitāti. Jūs teicāt, ka Eiropas, Eiropa ir līders robotikā un mums ir kapacitāte dažādās industrija, industriālos aprīkojumos svarīgās lielās nozarēs. Jūsu jūsuprāt, ņemot vērā arī šo pētījumu, ko izlasījuši ļoti uzmanīgi, tad kādus padomus jūs sniegtu Eiropā, lai mēs varētu saglabāt savu tehnoloģisko suverenitāti un arī šo ražošanas produkti, industriālu produktīvo uh, līderību un kapacitāti? Kā to saglabāt? Paldies! Uh, for... Tagad Renew Europe vai kāds var izteikties? Tad zaļie. Ninisto kungs, paldies! Es vēlētos atsaukties uz jūsu teikto par vadošo līderību un pozīcijām, kādas varbūt Eiropai 5G mākslīgā intelekta jomā. Kas tad ir darīts līdz šim mākslīgā intelekta jomā? Jo mums ir daudz pamatlietu, kas ir, bet uh, Dinamika ir tāda, ka ASV ir jauni uzņēmumi, kas pie tā strādā, un viņiem ir kaut kas pamatīgāks, no kā varam mācīties. 5G sakarā Eiropā bieži tiek runāts par to, ka mums ir plašas zināšanas šajā jomā, bet kā mēs to varētu pārdot ārpus Eiropas? lai parādītu to, kā Eiropas kompānijas var izstrādāt drošu šo sistēmu Un kā tas nav tikai tāds iekšējs jautājums, mums ir jābūt arī vadošās pozīcijās uz ārpusi. Vēl viena lieta, kad runājam par Eiropas zināšanām un pētniecību, un ka mēs varam savienot vides jautājumu uz zaļo kursu, šeit pielikt klāt vides tehnoloģijas daudzās jomās enerģētikas pārēja notiek eh, digitalizācija un arī energoefektivitātes jomā Eiropa ir vadošās pozīcijās. Kad runājam B2B eh, attie, attiecību satvarā, un nu, nu kā tad eh, tur mēs varam nodrošināt Eiropas konkurētspēju. Paldies! No ID nevienu neredzu. Nākamā IKR grupa. Nu, mūsu koordinātora vietnieks nav klāt, es pats gribu uzdot jautājumu. Nu, tāds vispārīgs komentārs, arī jautājums. Jūs runājāt par Eiropas pieeju. Es domāju par tiem laikiem, kad bija divu sistēmu sancensība un bija nosprausts ceļš uz priekšu, un beig beigās tā aizrodījās ilūzija. Varbūt jūs varētu paskaidrot. Uh, Kas raksturotu šādu situāciju, kur būtu privātās kompānijas, uz tirgu organizētās kompānijas un valsts pārvaldītā industrija? Es pieļauju, ka mm, tas ir sava veida tāds regulēts tirgus, par ko mēs varētu runāt, bet kā to padarīt efektīvu? Un vēl viens jautājums, protams, kad mēs raugāmies uz statistikas datiem, Eiropas potenciāli, īpaši tagad pēc Brexit, kad mūs pamet svarīgs partneris. Šie ir jautājumi, ko parasti uzdod. Kāds tagad ir Eiropas eh, potenciāls kopumā? Eiropas projekts vienmēr bija par līdzsvara atrašanu, attīstību, bet arī uh, Eh, tas saistās ar jauno digitālo industriju, šo sektoru. Mums ir jāatrod risinājums, kur nebūtu viens pols vai centrs vai divi, bet jārod risinājumi. Un trešais jautājums par blokķēdēm un enerģiju. Jūs pieminējāt savā prezentācijā, ka tas arī ir ļoti svarīgs jautājums nozarē, bet varbūt jūs varētu paskaidrot ko vairāk. Kādā veidā mēs varētu vieglāk sasniegt savus mērķus energo pārveidē, un kas ir eh, mīnusi tumšās puses šo tehnoloģiju izmantošanā. Varbūt var pieminēt eh, transakcijas ar oglekļa pēdu un kaut ko tam līdzīgu. Nu, tāds mans domgājiens. Labi, paldies. No goja neviena nav. Tādā gadījumā varam uzklausīt deputātus lūdzu. Spirākī kundze. Paldies priekšsādātāji par doto vārdu. Reizēm Man liekas, ka mums eh, ir jāpadomā rūpīgāk par šiem jautājumiem. Cik daudz naudas investīciju vajadzētu tā, lai nodrošinātu konkurētspējīgu nozari mākslīgā intelekta jomā? Jo, nu, cik es tagad varu saprast, mums ir dominējošā pozīcija par, čā, mm, eh, par Ķīnu. Mēs esam starp ASV un Ķīnu. ASV mums ir priekšā. Mēs esam arī spēles dalībnieki. Mums arī ir galvenās uh, Eh, kompānijas Eriks un eh, Nokia, kas strādā pie tā, bet kā mēs varam iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk? Otrs fundamentāls jautājums. Vai jūs tiešām ticat, ka regulējuma ziņā mēs varam sakot eh, kriptovalūtas mērķiem? Viss, kas saistīts ar kriptovalūtu, tās attīstību programmu, tas notiks krietni ātrāk nekā mūsu spēja uh, saražot jaunu likumdošanu, jaunus noteikumus institūciju un dalību valstu līmenī. Paldies! Nākamais runātājs ir Pekarinens no Riņo Europe. Paldies, mākslīgā, mākslīgais intelekts. Nu, dažos vārdos jau tika apsrakstīts par to, cik eh, ļoti lielā mērā no tā mūsu panākumi ir atkarīgi no 5G tehnoloģijām un kvantu datošanas. Es to jautāju, jo tamdēļ, ka mēs jau visi šodien zinām, ka noteiktās valstīs ir spērta ļoti plaši soļi uz priekšu, arī 6G tehnoloģijās. Un kādā veidā 5G un kvantu datori, jo mums Eiropas Savienībā nav kvantu mm, datoru skaitļošanas mašīnu, kā piemēram ASV vai Ķīnā, kā tas miedarbojas savā starpā. Paldies! Nākamais Gotvīda kungs. Jūs nevēlaties runāt labi, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties par paveikto darbu, runājot par 5G tīklu drošību un e, dālību valstu kapacitāti stāties pretī draudiem, kas varētu apdraudēt mūsu uh, Nu, dzīvi un uh, ir jāparūpējas par turpmāko komunikāciju attīstību, bet, nu, ir jārisina uh, problēmas ar koordinācijas palīdzību. Un pirmkārt, uh, dokuments par drošību teica, ka dalībvalstīm ir jāparūpējas par attiecīgiem pasākumiem, lai reaģētu adekvāti uz riskiem. Un oktobra ziņojumā jau bija apzināti riski un secinājumi daļai ir teikts, ka dalību valstīm būs jāpieņem pasākumi. Un tad kāds ir pašreizējais drošības līmenis, cik gatavi mēs esam, vai ir pārvirzījusies uz priekšu pasākumu pieņemšana, kā tiks nodrošināta tirgus integritāte, ja kāda dalībvalsts pieņems lēmumu izslēgt kādu uzņēmumu un cita nē. Un visbeidzot, vai būs kādas Eiropas certifikācijas sistēma, kas tiks ieviesta? Paldies! Citu deputātu, kas vēlētos izteikties, nav tādā gadījumā došu vārdu runātājiem secinājumu izdarīšanai. Atvainojiet, priekšsēdētāji. Bija daži jautājumi, kas eh, koncentrējās ap vienu tēmu, es tos sagrupēšu kopā. Uh, Un ja tie deputāti, kas eh, nejutīsies apmierināti ar atbildi, tā noteikti būs, un tad viņi varēs uzdot vēlreiz jautājumus, vērsties pie mums. Nu, noteikti ir mm, problēma jautājums ap to, kā saglabāt vadošo lomu robotikas nozarē vai pētniecībā, kur mums joprojām klājas tīri labi, vai arī galvenokārt, kā mm, rast mūsu pašu pieeju. Nu, tad, kad runājam par mākslīgo intelektu, tad mēs runājam par metodēm, kas ir 40, 14, 15 gadus eh, vecas, bet, nu, mainījies ir eh, datu daudzums un apstrāde, un tas, tās ir tās izmaiņas, un tad nu, ir skaidrs, ka uh, stratēģijai ir jāiekļauj vairāki virzieni, nav viena, vienīga lieta, viens punkts, kas ir jārisina, jo nu, pretējā gadījumā mēs to jau būtu izdarījuši, bet ir labāk jākontrolē Eiropas dati, labāk jāizmanto tie dati, kas mums ir Eiropā, un jāpalielina datu apstrādes kapacitāte. Un tie ir ļoti svarīgi aspekti. Vēl viens aspekts, kas savā ziņā sasaistās ar 5G ir eh, mainīga eh, paradigma. Līdz šim mums galvenokārt bija jārisina tas, ka pieaug datu apjoms. Tie ir tikuši apkopot lielās infrastruktūrās. Tagad mēs arvien vairāk pārējām uz lietu internetu, uh, tad, nu, datoru paradigmas mainīsies, nebūs uh, mākoņi vai datu centri, kas veic lielā mērā mm, apstrādi. Mums būs arvien vairāk pārstrādes, kas tiks uh, da, izdarīta mm, citā posmā. Nu, tāpat kā jūsu mobīlie tāruņi jau lielā mērā pārstrādā datus, tad tas notiks jau datoros, satelītos, uh, Mm, un eh, pārēja apstrāde notiks mazāk, un šī paradigma zināmā mērā mainīs to situāciju, kas mums tagad ir ar platformām. Platformas ir ļoti spēcīgas, jo tās ir apkopojušas šos visus datus. Un jo vairāk datu tam ir, jo varenākas tās ir. Ja jūs mainat paradigmu, tad tas pavēr plā, vēl kādas iespējas, vai mēs spējam tās izmantot, tas ir izaicinājums, bet kaut kas ir, iespēja ir, kādas mums pagātnē nebija. Kolēģis noteikti papildinās un runās par 5G un tā drošību, bet ir skaidrs, kā jau jūs pieminējāt, ka tikai strādājot kopā mums ir kāda iespēja. Ja būs fragmentācija individuālā līmenī, būs atšķirības, tad mēs no tā kļūsim tikai vājāki. Jūs ļoti precīzi to atzīmējat par blokķēdi. Tas arī kolēģim jautājums. 5G lielā mērā ir saistīts ar eh, izmaiņām pārēju uz lietu internetu un to, ka arvien vairāk eh, notiek eh, pārstrāde citā līmenī. Nu, un tagad došu vārdu Aleksandram. Paldies! Es papildināšu Masimu teikto. Jā, runājam par to, kā Mm, saglabāt tehnoloģisko suverenitāti, bet pa, un arī pastiprināt mūsu tehnoloģisko, ekonomisko vadību. E, Blokķēdē mēs to skaidri redzējām, un pētījumā ir iekļauta vēl viena P, vēl viena daļa par industriju un blokķēdēm. Un viens no lieliem izaicinājumiem blokķēdē tas nav nekas jauns, jo tehnoloģijas blokķēdēm ir 15, 16 gadus kā bijušas. Mm, mēs nevaram pāļauties uz e, mega lielajiem vienraģiem, šiem brīnumu uzņēmumiem, ja tas to var nosaukt. Vajadzīgi vairāki spēlētāji, kas strādā dažādos ātrumos. Eiropa nav ap Amerikas Savienotās eh, valstis, kur ja kād mm, uzņēmums eh, bankrotē, tad eh, radīsies cits. Nu, mums ir arī cita tirgus kapacitāte. Blokķēna sakarā mēs redzējām arī, ka pēc iespējas vairāk mazu kompāniju veidos kritisko masu nākotnē. Tas ir gan 5G sakara aktuāli, gan mākslīgā intelekta jomā, un konverģence ir ļoti svarīga. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas Eiropai jārisina turpmākajos gados, kā integrēt eh, mākslīgo intelektu, blokķēdes, kvantu skaitļošanu, 5G, tas Eiropai ir eh, kas jauns. Nē, tā gluži jau nevar teikt. Bet eh, ir ražošana, ir viedie tīkli, kas ir bijuši aktuāli pēdējos desmit gados. Tātad mākslīgais intelekts jāiekļauj blokķēdē kā prioritārs jautājums. Jautājums par trešo pieeju. Tas ir visai sarežģīts, jo mēs dzirdējām par šo alternatīvo trešo pieeju. Tagad mēs par to runājam arī tehnoloģiju sakarām pētījumos. Mēs redzam, ka vienmēr ir visai sarežģīti centralizēt proti veidot trešo Eiropas pieju. Mums ir pamatvērtības regulējums, kas šobrīd labi darbojas, regulējums, kas var strādāt arī labi turpmāk nākotnē. Mums ir tas, kas ASV un Ķīnai nav. Mēs mēģinam veidot regulu un satvarus balstoties uz ētiskām vērtībām. Ko tad nozīmē ētiskās vērtības un vadlīnijas? Par to var diskutēt, bet Eiropas tehnoloģiju ekosistēma Nu, pat eh, tāda vecāka mēģina balstīt savu darbību tajā, un vēl ir kriptovalūta. Tās regulācija ir grūti izsakot visām kriptovalūtām un regulējumam, bet mūsu pētījumā mēs redzējām, ka Eiropa var pēc iespējas vairāk eh, apzināt, ko nākotnē būs jāregulē kriptoaktīvi. aktīvi vēl dažādi elementi. Ir grūti, protams, paredzēt uz priekšu, kas notiks, bet mēs varam par kādām vadlīnijām domāt turpmāk, un tur var iekļaut, piemēram, aktīvu kategoriju izveidi, kas eh, šobrīd mm, iekļauts regulējumā finansēs un kas nav, eh, tad par blokķēnēm un enerģiju tur ir divas lietas. Blokķēdes ir šī lielā energo patēriņa telpa, bet mm, te to var arī samazināt, vismaz pateicoties jaunajiem protokoliem, kas attīstīti pēdējos divos gados, bet blokķēde mums dod arī jaunas iespējas viegliem tīkliem, energo pārvaldei viedā veidā, nu, kas ir tas viedais veids, to grūti definēt, bet blokķēdes savā ziņā ar. Uh, viedokvantu jomu var radīt milzu e, ieguvumus viedajiem tīkliem, energotirdzniecībā, arī citās jomās, enerģijas e, tirgos. Un tur arī ir jauns iespējas e, blokķēdei, kuru mēs izmantojam mākslīgo uh, intelektu, kas vienojas par cenām. Uh, no vienas puses raugoties blokķēdes var būt videi nedraudzīgas, bet no otras puses tās var palīdzēt attīstīt efektīvākus risinājumus. Es vēl papildināšu kolēģi teikto. Bija arī jautājums par to, kā tad mēs nonākam pie rezultātiem. Un te ir jautājums par kombinācijām. Daudzas tehnoloģijas mm, saistās ar uzticamības jautājumu, un uzticamība ir globāli svarīga. Un tad, nu, satvara veidošana, kas gūtu uzticību, ir ar konkurētspējas priekšrocību, nu, piemēram, vispārējā dātu aizsardzības uh, regulu. Daudzi to noliedz un teica, ka tas nogalinās industriju, bet eh, tagad daudzi mūs kopē. Kalifornijā tagad jauns tiesība akts arī uh, ir šis tas pārņemts no mums, un Zukenbergs tagad arī teica, varbūt Eiropieši kaut ko pareizi izdarīja. Nu, lūk, un ir arī digitālā un vides eh, mīja darbība, kas var gūt labumus, bet tas viss ir mūsu ziņā. Iespējas ir katrā ziņā, un uh, Tojas kundze runāja par to, kāda ir e, rāžošanā situācija. Nu, tad atkal jāsaka, ka te ir e, sātvars, kas tiek veidots e, Eiropas līmenī, ka katram, kas strādā Eiropā, ir jāpielāgojas šiem noteikumiem, un tad tas dod priekšrocības vairāk mazām kompānijām. Ja mēs to nepiemērojam, tad gan ir liela problēma. Lielas paldies! Ļoti interesants prezentācijas. Jūs parādījāt to, ka tehnoloģijas ir vienmēr ambivalentas. Un tad ir jautājums par regulējumu, kas ir sociālās, politiskās, ētiskās dabas jautājums. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs vēl turpmāk turpināsim runāt par šiem jautājumiem. Paldies! So now we can go to item 4 and the... Un tagad ceturtais punkts. Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, e padomē un uh, ekonomisko sociālo lietu komitejai par 5G drošu izplatīšanu Eiropas Savienībā un aicinu Gonzalesu Sančo Podero no DJ Connect Nu, mums arī cipar vesela stunda šī jautājuma apskatīšanai. Vēlreiz lūdzu piesakieties, ja vēlties izteikties. Lūdzu, vārds jums desmit minūtes prezentācijai. Labu pēcpusdienu! Un prezentēšu jums eh, šo iniciatīvu, kas pavisam nesen ir pieņemta. Tagad arī izmantošu slaidus. Tad, nu, es eh, pavisam īsi izdarīšu kopsavilkumu par 5G, 5. paudzes eh, komunikāciju tehnoloģiju nozīmību un arī par drošības aspektiem runāšu. Tad arī paskaidrošu to, kas ir publicēts 29. janvārī. Tā saucamā um, mazināšanas pasākumu uh, kopums. Tātad par 5G nu, tā ir transformatīvas tehnoloģijas. Tas nav tikai esošās tehnoloģijas uh, uh, nākamais attīstības posms, bet gan 5G tehnoloģija nozīmē pilnībā eh, main, tātad 5G tehnoloģijas pilnībā mainīs mūsu ekonomiku. Tāpēc arī ir ļoti kaislīgas debatas par 5G drošību un izmantošanu. Tad par spīti šīs tehnoloģijas nozīmīgumam kā arī tas, ka tirgi visā uh, Eiropā sastarpēji savienoti, arī tad uh, paskaidro, kādēļ ir tik lielas bāžas par šīs tehnoloģijas drošību jo var būt uh, ļoti lielas drošības problēmas ar lielām sekām. Tas ir saistīts tehnoloģijas attīstību, tas ir vairāk balstīt uz datorprogrammām, kur pretim Intelekts arī ir visa šī centrā, tāpēc tas arī raisa bāžas par šīs tehnoloģijas drošību. Tāpēc līdzinējām pieejām varbūt arī nepietiks. Tālāk. Un cik svarīgi risināt ir drošības jautājums. Gribu teikt, ka tas ir process 5G ieviešana Eiropa pasaules līmenī virzās uz priekšu visai ātri ar šo 5G. Mēs esam veikuši jau ļoti daudz izmēģinājumus, tehnoloģija jau lielā mērā ir ieviesta visā Eiropā. Bet nu, tas gluži nenotiks arī dažu dienu laikā. Pilnībā 5G netiks ieviests visur drīz tomēr būs vajadzīgi vairāki gadi, tāpēc vēl jo svarīgāk ir izsināt drošības jautājumus, jo runājam arī par lielām investīcijām. Jābūt arī skaidrībai tirgus operatoriem. Šai kontekstā pagājuši gads politiskajās debatēs bija diskusijas tieši par 5G tīklu drošības aspektiem, un šai kontekstā Eiropa doma vērsās pie Eiropas komisijas jau martā sākt analizēt šo jautājumu, to mēs arī darījām, nācām klajā rekomendācijām. Tad kā organizēt darbu par un ap 5G drošības jautājumiem. Tad, nu, to mēs darījām ar tās vecumo Enisa eh, drošības direktīvu, tur ir arī sadarbības grupa ar dalību valstīm komisiju un ar Enisa aģentūru. Tad nu skatījām jautājumus par drošību. Šī grupai, šai grupai nādzēja arī izstrādāt vadlīnijas, lai risinātu iespējamos drošības problēmas. Process ir sākts pagājušā gada martā. Uh, un tas ir arī turpinājies. Esam pieņēmuši dokumentus, un tad nu, vispirms dalība valstis izstrādāja Nacionālos riska izvērtējums 5G drošības plāniem. Tas bija pagājušā gada vasarā, tad oktobrī bija Eiropas Savienības riska izvērtējums, izanalizējām Nacionālos riska izvērtējumus par 5G tīklu drošību. Un visbeidzot, tas, ko minēju iepriekš, janvārī šogad bija tā saucamie uh, riska mazināšanas pasākumu rīku kopums, mazināt tātad tos riskus, kas ir identificēti nacionālajos riska izvērtējumos. Lūk, tad nu, vispirms uh, Bija ļoti svarīgi, lai dalību valsts varētu vienoties savā starpā par metodu, kā risināt šīs problēmas, jo jautājumi ir ļoti kompleksi. Komisija un NIS aģentūra aktīvi strādāja šajā procesā, tad mēs nācām klajā ar pieeju, lai identificētu apdraudējumus 5G tīklā. Tad mēs raudzījām, kāda ir uh, jūtīguma pakāpe tīklā kas ir tad varbūt vājākie posmi. Un nu, tad nācām klajā ar riska scenārijiem. Arī kvalificējām riskus, tehniskāki riski, tīkla konfigurācija, tad arī lielāki apdraudējumi, kur iesaistīti, um, piemēram, kāda valsts līmeņa spēlētāja organizētā noziedzība un tam līdzīgi. Nu, rezultāti bija tādi, ka 5G drošība palielināja palielinās, tehnoloģijas attīstās, kādreiz bija. Tagad ir šis mākslīgais intelekts visu centrā, mazāk datorprogrammas kā tādas, un tas palielināja arī bāžas par šo drošības apsvērumu. Tad, nu, te ļoti svarīgi bija tas, ka dalību valstis vienojās savā starpā par eh, šo risku eh, mazināšanu. Identificēti arī tika faktori, kā to visu analizēt. Tad pēc riska izvērtējuma, balsoties ar nacionāliem riska izvērtējumiem, tad tālāk mēs pieņēmām 29. janvārī informāciju. Tātad tas nebija komisijas, tas nav komisijas ieteikums, bet gan dalība valsts un aģentūra kopā ar komisijas atbalstu arī izstrādāja savas vadlīnijas. Tas ir tiešām tāds politisks process Tas nav tāds tradicionāls komisijas priekšlikums un tad sarunas politiskā līmenī, nē. Tas jau šoreiz sākotnēji nāca no politiskās vienošanās. Tad, nu, visi šie riska mazinājuma pasākumu kopums. Kas tas īsti ir? Tur tiek uzskaitīti vairākie pasākumi, stratēģiski, tehniski atbalsta pasākumi. Tad es tos ātri minēšu. Tālāk arī definējam vairākus riska mazināšanas plānus lielākā daļa riska scenāriju kategorijas, kuras pavisam ir deviņas, tās identificējuši dalību valstis, Tur ir vesela pasākuma kopums, kas tiek identificēti kā atbilstīgi, derīgi, lai risinātu riska scenāriju. Piemēram, riska scenārijs būtu balstīties tikai uz vienu piegādātāju tehnoloģijai, kāda ir pasākuma, lai risinātu šādu riska scenāriju. Un tālāk daži secinājumi dalību valstīm, ieteikumi dalību valstīm drīzāk arī komisijai Tad, nu, šie, kādi ir šie pasākumi? Astoņi pavisam strateģiski pasākumi, 11 tehniski pasākumi, 10 atbalsta pasākumi, lai varētu stiprināt regulatīvās pilnvaras, lai regulātori arī, kuri pārskata mobīlos, mobilo tīklu operātoru darbu, Tur tiek pieņemta pasākuma tieši par šiem piegādātājiem, par piegādātāju riska profilu, daudzveidību, tehnoloģiju dažādību. Tālāk arī ir uzskaitīti vairāk tehniski pasākumi. par procesiem, aprīkojumu un tam līdzīgi. Nu, lūk, arī tad uh, šeit ir apkopojums šai slaidā par visiem pasākumiem. Tālāk, lai varētu noslēgt darbu pie metodoloģijas, tad nu visi šie pasākumi tiek sasaistīti ar riska scenārijiem, kas ir identificēti jau oktobrī. Nu, ideja ir tāda, ka šie riski ir kompleksi, te ir jābūt dažādu pasākumu kombinācijai, lai, kombinācijai, lai risks risinātu, un tad situācija dažādās valstīs var atšķirties, ņemot vērā, cik at, attīstījies ir tirgus, dažādi parametri jāņem vērā, tie arī ir uh, termiņi, kad ir jāpiemēro šie pasākumi, un tad dalību valstīm ir jālem pašām par šiem termiņiem, ņemot vērā kopīgo pieeju. Te ir viens piemērs. Nu, lūk, ir viens riska scenārijs, numur divi tieši par piekļuvis riskiem, kām tad ir piekļuva tīklam, par to ir runa šeit. Uh, Te ir vairāki pasākumi, kreisajā pusē jūs to redzat no regulatīviem pasākumiem, regulatīvās kontrolas un tam līdzīgi. Tad arī ir izvērtējums par to, cik tad iedarbīgi var būt šie pasākumi un kādi ir parametri, lai ņemt vērā, lai īstenot šos pasākumus. Kas šeit ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka dalība valstis ir nonākušas pie secinājumiem, ka šie izskatās ir tie pasākumi, kas varētu būt visiedarbīgākie konkrēti risku mazināšanai, un tad kādi varētu būt termiņi, kuros tad šie pasākumi varētu tikt piemēroti noslēgumā no visas šīs rīku instrumentu kopuma. Dalība valstis tiek aicinātas palielināt drošības prasības 5G arī tad analizēt piegādātāja riska profilu, arī daudzveidību, un komisija atbalstīs šo procesu, izmantojot uh, instruments, kas ir komisijas rīcībā. Kā jau es teicu, tas bija dokuments no dalību valstīm un no šīs sadarbības grupas. Dokumentā bija arī vēl komisijas paziņojums, kas tika izdots tāpat laikā. Komisijas paziņojumā ir trīs lietas Vispirms mēs atbalstām šo arī kopumu, komisija pilnībā atbalsta šo pieeju, jo komisija arī par to izstrādāja. Dalība valstī aicināts arī izstrādāt šos pasākumus līdz 30. aprīlim un īstenot visu šo pasākumu kopumu. Ir jāizmanto šis dinamikas brīdis. Un trešā lieta paziņojumā Mēs atgādinām, ka ir vairāki instrumenti Eiropas līmenī, kas var atbalstīt šo procesu. Tātad tie ir tie saucamie garantiju instrumenti, kā arī tas ir atbalsts inovāciju instrumentiem. Tātad telekomunikācijas noteikumu kiberdrošības sadarbība, kas jau ir pie, spēkā šodien, kas arī pārēdz tīkla drošības pienākumus. Uh, to arī var mobilizēt tālāk. Tad ir cita pasākuma standartizācija, tas ir nesens papildinājums visiem pieejamam pasākumu klāstam. Tiešo investīciju, um, ārvalstu investīciju pasākums, tālāk tirsniecības aizsardzība, ES uh, programmas, kā arī šo mēs varam iekļauties programmās, Nu, tie nav jauni paziņojumi. Mēs gribam atgādināt, ka tas ir vispieejams un komisija gatava atbalstīt, lai varētu izmantot šos instrumentus un uh, tad atbalstīt arī daudz drošāku 5G īstenošanu. Te es arī pielikšu punktu prezentācijai. Paldies par uzmanību. Paldies! Paldies par prezentāciju. Koordinātoriem tagad vārds for EPP. ETP uh, e vārdā lūdzu Karvaļo kundze. Paldies priekšētā, paldies par prezentāciju. Kā jau tas izskanēja šodien, 5G tīkls tiešām pilnībā ir pārveidojoša tehnoloģija, spēlēs svarīgu lomu sabiedrībā un ekonomikā. Nu, un, eh, ļoti svarīgs, eh, kritiski svarīgiem pa, um, pakalpojumiem, lai 5G gūtu panākums, ir jābūt tehnoloģiskai līderībai, jābūt spēcīgiem noteikumiem, regulējumam, kas būtu arī ētisks, kas orientētos uz cilvēku, un ir nepieciešama uzticība tad šīs paziņojums ir tiešām ļoti svarīgs, īpaši jau uzticības nodrošināšanai. Par ko šeit mēs vispār runājam? Mūsu rīcībā tā tad ir riska izvērtējums, ir arī vesels klāsts rekomendāciju dalību valstīm. Mans jautājums ir sekojošs. Kā ir ar īstenošanu? Kā tas notiek dalību valstīs? vai visas dalībvalsts ir reaģējušas uz šo. Komisija palīdz dalību valstīm, ir ļoti liels atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Ir Dažkārt vairāk jāuzrauga visu rekomendāciju īstenošana. Šīs monitorings ir ļoti būtisks, jo nu, mēs varam izstrādāt brīnišķīgus pētījumus, bet ja nekas netiek piemērots realitātē, tam liels jēgas nav. Paldies! Paldies! Un tagad to izkundze sociāldemokrāta vārdā, nē? Nē, Gonzāles Kasāres kungs, jā, atvainojiet arī ieva, nedaudz novēlot ieradāmies. Un tāpēc te ir neliels pārpratums. Paldies arī par paveikto darbu 5G drošības izvērtēšanā. Paldies par prezentāciju. Skaidrs, jā, ka tagad dalību valstīm ir jāstrādā, lai varētu risināties spējams uzbrukums, kas varētu apdraudēt visu mūsu ikdienas dzīvi. Nu, piemēram, runājot arī par autonomām automašīnām, ko vadītu 5G, tur varētu būt milzīgi apdraudējumi. Jā, nu, manuprāt, jūs ļoti labi akcentēja to, kā arī izsināt šīs problēmas, īstenojot koordināciju. Tāpat laikā dokumentā, kur jūs runājat arī uh, par to, ka dalību valstīm ir jāpieņem pasākumi, arī regulātoriem jāpiešķir lielāks pilnvars, lai viņi varētu adekvāti reaģēt. Oktobrī jūs identificējāt riskus, tagad secinājumos sakāt, ka dalību valstīm ir eh, jāpieņem riska mazināšanas pasākumi. Jautājums sekojuši, nu, cik esam sagatavoti? vai ir pavirzījusies uz priekšu pasākumu īstenošana, ņemot vērā, ka 30. aprīlis jau ir gala termiņš. Uh, Un tad kā arī tiks nodrošināta iekšējā tirgus integritāte, ja, piemēram, viena dalība valsts izslēdz kādu uzņēmumu, kādu piegādātāju, bet citu uzņēmumu, cita valsts to nedara. Kā mēs nodrošināsim privātumu, komunikāciju, arī starp uzņēmumiem un dalību valstīm, un tad visbeidzot vai arī tiks īstenotas kādas Eiropas drošības īpašās sistēmas. Paldies! Thank you. Merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisija teica, ka Huawei varētu piedalīties 5G iepirkumā Eiropā. Strikti ir noteikumi. Uh, dalību valstis un operātori, kā jūs skaidrojat, varēs arī atteikties no Huawei drošības uh, apsvērumu dēļ bet šodien nav tāda mehānisma, lai varētu pārbaudīt trešo valstu, sniegto valstu atbalstu uzņēmumiem. Tad ir arī vēl problēmas, kuras vēlas desolidarizēties no Huawei, ka šīs valsts varētu diekavēties 5G īstenošanā, kāds ir šodien ASV. Mēs redzam, kā ASV runā par iespējamu partnerību ar Eriksonu, Nokiju vai pat ar abiem. Tad, nu, kāds ir mans jautājums? Uh, arī par uh, mūsu piegādātājiem, ko amerikāņi varētu kontrolēt. Ar šo atbildību, ko mēs atstājam dalību valstīm, vai tomēr nepastāv risks par to, ka būtu geogrāfiskas uh, atšķirības 5G ieviešanā. Varbūt mēs pieļaujam kļūdu, spēcīgāk neatbalstot mūsu Eiropas uzņēmums, vai amerikāņiem tas būtu jādara. Un visbeidzot, varbūt vajadzētu Eiropas preferences tieši strateģiski uh, Eh, kritiskiem piegādātājiem un aprīkotājiem 5G ieviešanā. Paldies! Tagad zaļo vadānīsto kungs. Paldies, priekšsādētāji! Izskatās, ka telekomunikācijas investējot 5G ir vairāk ieinteresēts cenā. Uh, Tāpat laikā mēs redzam, ka ir daudz Eiropas komponijas un Eiropas risinājumi, kas ir drošāki, kā komisijas to raugās, kā mēs to varētu risināt, lai būtu drošāka tehnoloģija tirgū, bet tāpat laikā, lai būtu arī investīcijas, kas būtu dalību valstīm jādara vai komisijai jādara šajā sakarā. Paldies! Jā, es redzēju, ka ID mm, vajadzēja izteikties pirms zaļajiem. Lūdzu, piedodiet. Nē, problēma nav, saka Borkie kungs no ID. Jā, vienmēr klausos Ninisto kungā ar lielu prieku. Komisārs Bretons nesen teica attiecībā uz Huawei, ka Eiropā pieņemam visus, visi ir laipni gaidīti, bet mums ir tomēr noteikumi. Uh, Un ir pirmo reizi arī telekomunikācijas noteikumi ir ļoti skaidri. Nu jā, tad es te. Uh, Balstot jūsu paziņojumu, komisija nāk uz klajā arī vairāku pasākumu klāstu, kas uztic dalību valstīm atbildību pieņemt ļoti konkrētas aktivitātes un pasākums. Dažas dienas atpakaļ atbildot uz šo paziņojumu, Huawei paziņoja kā tiks atvērti Eiropā centri, lai mazinātu Eiropas skepsi un riskus. Tad, nu, ņemot vērā šo neskaidrību, arī no dažām dalību valstīm ar viņu attiecībām ar Huawei. Varbūt Eiropa ir pārāk kautrīga savās iniciatīvās, vai tad uh, mēs piekāpsimies komerc uh, stratēģijai, ko īsteno Ķīnas uzņēmums. Uzskat gan, ka ir ļoti pozitīvi, ka komisija visbeidzot ir pieņēmusi ļoti skaidru nostāju par iespējamajiem riskiem, ko varētu radīt 5G tehnoloģijas un ja ārvalstu operatori piedalītos 5G īstenošanā Eiropā. Bet vai Eiropas komisija nav pārāk diplomātiski ar Huawei uzņēmumu un varbūt e, pārāk nenodarbojoties taču ar Eiropas uzņēmumu veselību. Vieno no, no Eiropas uzņēmumiem arī konkurē ar Huawei, un vien šis uz, Eiropas uzņēmums jūtās nu, kā ignorēts un nu, nepietiekam atbalstīts. Paziņojumā jūs runājat par atbalstu pētniecībai, lai palielinātu Eiropas tehnoloģisko konkurētspēju. Es tomēr gribētu saprast, tad kā tas notiek realitāte Eiropas uzņēmumu sūdzas, ka šī atbalsta nav. Viņi vēl saņemt lielāku atbalstu, un tiek atbalsts viņu prāt vairāk sniegts uh, trešajām valstīm trešo valstu uzņēmumiem. Tas, kas tiek paredzēts apvārsnī un kāda ir uh, Eiropas komisijas politiskā vēlme atbalstīt mūsu pašu uzņēmumus. Paldies! Ok, thank you. Paldies! Arī es teicu ar grupas vārdā, kā koordinators uzdošu šo jautājumu. Viens no tiem saistās ar lūkojumu paskaidrojiet mums, kāds ir šī instrumentārija status. Tā ir rekomendācija, bet mēs zinām, ka dalība valstu viedokļi šeit ir atšķirīgi. Ir vairākas dalība valstis, Polija, Igaunija, Rumānija, piemēram, kas vēlētos redzēt tādus striktākus noteikumus. Un, un tā kā nu, tam ir tādas minimālās prasības, no otras puses ir Liebatānija un Vācija. Nu, kuras ir starp tām valstīm, kuras uh, tiecas um, pieņemt mazāk striktus noteikumus šajā jomā. Nu, tas ir viens tāds šīs problēmas politiskais aspekts, uh, proti, kas tad ir šis minimālais kopsaucējs, minimālās prasības un tā tālāk. Nu, un otrs mans jautājums um, saistās ar mūsu um, transatlantiskajām attiecībām. Maiks Pompeo nesen atklāja paziņojumu, ka ASV nekādi nepieļaus to, ka sensitīva informācija iet caur tīkliem, kuriem mēs pilnībā nevaram uzticēties. Amerikāņi tad nevar pilnībā uzticēties. Nu, ne. Eh, kā tad to vērtēt? Kā tad vai mūsu šis te instrumentārijs, šis jūs piesautais tūlboks eh, šo problēmu atrisinās? Un kā domstarpības eh, dalību valstu vidū varētu ietekmēt šīs transatlantiskās attiecības? Paldies! Un ko ir vārdā? Vai vēlas kāds izteikties? Vai būtu kāds jautājums vai komentārs eh, koordinatora eh, vārdā, koordinatora vietnieks? Nē, nu, tad tā, tā gadījumā vārds eh, komitejas locekļiem. Goplēra kungs pirmais, lūdzu. Paldies, un paldies arī komisijas pārstāvjiem par to, ka iepazīstināja mūs ar šo instrumentāriju. 5G ieviešanai tā ir viena no svarīgākajām tādām mūsdienu tehnoloģijām. Pēdējos septiņus gadus esmu strādājis kiberdrošības jomā un eh, pievērst uzmanību tam, kā diskusija par 5G no tehniskā viedokļa raugoties. Nu, koncentrējas ar daudzām lietām, bet uh, varbūt vajadz, vairāk vajadzētu runāt par virtualizāciju, par uh, sistēmas arhitektūru. 4G tīklu, tīklī darbojas tā, ka jūs vienkārši ieslēdziet šo slēdzi, bet uh, ja šis uh, slēdzis tiek, tiek uh, virtualizēts, un uh, faktiski kalpo kā, kā visu tīklu ieslēdzējs. Un tad uh, jautājums no jums lūkāts. Kā varam piedrošināt to, lai riskantiem tirgotājiem nav šī, viņu rokās nav šī te virtuālā slēdža? Jebkur valsts ar uh, ofensīvu kiberdrošības programmu pret uh, Eiropas Savienību būtu jāizslēdz no 5G, manuprāt. Ja mēs nevaram nošķirt šo core un edge pakalpojumus, kā tas ir uh, 4 gājumā, ja tūkstošiem šo te slēdžu, bet tagad būs tikai viens slēdžu līmenis un varat izmantot tikai vienu tirkotāju, tad kādai valstīm zināt, ko darīt? Vai pietiekams kādas rekomendācijas izslēgt tādus tirgotājus kā Huawei un citus, vai varētu vienkārši viņus izslēgt no spēles? Paldies! To ieskundz nākamā. Jā, paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu teikt, dārgiem viesiem, divas lietas. Eh, divi jautājumi. Es, protams, atbalstu šīs jaunās tehnoloģijas. Pati biju arī referente pie platjoslas jautājumiem, par platjoslas jautājumiem, bet tagad ir eh, man šaubas Ir daudz arī avīžu raksti par šo, ļoti daudz dažādi arī pārbaudījumi par to, cik šīs tehnoloģijas ir drošas. Mēs negribam, protams, bloķēt 5G, bet lai mēs visi saprastu, ko tas īsti nozīmē, jo, nu, pēc tam, protams, ir atsevišķi punkti, tīkla pārklājumi, piekļuve tīklam, teritorijas pārklājumi, uh, Tātad varbūt tas nav saistīts ar jūsu jautājumu, bet tu, ar jūsu kompetenci, bet otrkārt par. Par kosmosu un par Galileo un par Kopernikus programmām. Vai 5G varētu apdraudēt šo abu satelītu sistēmu komunikācijas? Vai esat to pārbaudījuši? Un visbeidzot, politiski ekonomisks jautājums. Kad izstrādājām šo tiesību aktu, tad operatori izdarīja dažās ieinteresētās valstīs spiedienu, lasot labi jūsu uh, ziņojumu, paziņojumu, tad jūs tas sakāt, kā pašlaik uh, Mm, dalība valsts ir tikai ieviesuši 16% platjoslašu 5G. Jūsuprāt, šis skaidrs ir tāds normāls vai arī ir tāda zināma piesardzība no operātoru puses, kas negrib tērēt pārāk daudz uh, vēl šai tehnoloģijai? Paldies! Ja, Kristof. Paldies, Kristofa Mārta! Благодаря ви, господин председател. Приветствам Paldies tām priekšsēdētājiem un sveicam komisijas pārstāvi. Un tas, ko jūs sacījāt par 5G instrumentāriju visai pozitīvi, es domāju, ka tas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Mums jāveido kopēji Eiropas pieeja. Nu, vienlaiks mēs tomēr redzam arī tādu atklātu konfrontāciju, sadursmi starp ASV un Ķīnu šā jomā. 5G tīklu ieviešana Eiropā izsauc visā jau kritiku no ASV un Eiropas valsts vien pēc otras ir pieņemušas vienpusējas lēmumus par uh, piekļuvi tam, respektīvi, kā tad 5G tīklam varēs piekļūt ārvalstu piegādātāju, ņemot vērā to, ka šis instrumentārijs ir fakultatīvs, opcionāli piemērojams. Kā tad mēs varēsim izvairīties no tā, ka Eiropas tirgus tiks fragmentēts? Nu, un vēl viens jautājums uh, par 5G um, ieviešanu un šī instrumentārija uh, izmantošanu. Jūsu paziņojumā Eiropas komisija norāda, ka tā pievērsīs uzmanību arī ar veselības aizstātiem aspektiem. Bet līdz šim, kā es esmu, man šķiet šis aspekts no nu, diezko nu, nav ticis eh, īpaši rūpīgi izanalizēts. Un pagaidām Eiropas Savienībā nav veikts rūpīgs izvērtējums tam, kā šī tehnoloģija var ietekmēt cilvēka veselību. Un tāpat ir apkārtējo vidi. Un vienlaiks vairākās valstīs, tādās kā Beļģijā, ir, ir tiek ieviesti moratorija attiecībās 5G ieviešanu. Un šī moratorija balstās tieši uz veselības um, aizsardzības apsvērumiem. Ko es grasāties darīt šai sakarā? Paldies, um, nākamā runātāja. Paldies, mums tiešām vajadzētu investēt uh, 5G pētījumos, sānskos pētījumos, pirms uh, tīkla ieviešanas pat tajā gadījumā nevarēsim nāk klājā ar inovatīviem teoloģiskiem risinājumiem. Sākā galvismu mākais skundze. Un nu, turklāt mūsu pilsoņi, protams, ka vēlas gūt uh, tātad bagātīgus augļus no 5G tīkla, lai mums būtu patiesas vienotais tirgus, mums ir nepieciešama vienota nostāja attiecībā uz 5G ieviešanu. Un nu, ko tad komisija tiešām dara? lietas labā, lai panāktu to, ka ir šāda vienota pieeja, kā mans kaut kāds Kristofam pat sacīja, daļa valsts izskatās, ka te vēl to deķīt katru uz savu pusi, un eh, mēs tiešām riskējam, eh, ka šī mūsu kopējā nostāja varētu arī neizkristalizēties. Nu, ko tad komisija dara lietas labā? Paldies! Zariņo kungs nākamais, lūdzu. Muito obrigado, eu peço desculpa. Paldies, un um, Es um, atvainojos, ka um, nokavējos nedaudz, mans uh, lidojums aizkavējās, un tāpēc nedzirdēju varbūt uh, to, ko secā pašā sākumā, bet uh, nu, man tomēr šās tādas padomas arī, pārdomas arī ir, tā teikt, padomā. Iepazinos ar jūsu dokumentiem un daudz, kas tiek darīts, lai izvērtētu šīs jaunās tehnoloģijas, tā arī tāda sociālā dimensija drošības aspekti, etiskās vērtības un galvā um, pakalpojumi, kas nepieciešami cilvēkiem. Nu, šeit uh, mums Eiropas uh, modelis šķiet, ka tā būs noteicošais. Esmu bijis uh, referents iniciatīvai, kas pat labāk tiek pilnībā ieviest, tātad uh, Wi-Fi ieviešanas iniciatīva, bezvada internets, pieejams internets visiem Eiropas pilsoņiem. Tas bija pilota projekts, un jā, viss ies gludi. Tad mēs finansēsim eh, ne tikai šīs te Wi-Fi antenas, bet mums būs tāpat arī vienota identifikācijas un piekļuves sistēma. Un, um, tas nozīmē, ka mums būs uh, milzīgas iespējas. Šis uh, pilota projekts var, varēs arī uzrādīt to, ko var Eiropiešu labā darīt 5G tīkls. Uh, tā kalpos par tādu atsaucas programmu, references programmu. Nu, bet jūsu dokumentos nav nekādas atsaucas uz to. Uz šo pilotu projektu. Kā jūs grasāties to izmantot? Paldies! Paldies par visiem šiem jautājumiem un komentāriem. Vēlreiz eh, vārds jums, Kozāls eh, kungs, eh, noslēguma vārdiem lūdzu. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Es ceru, ka visus tos piefiksēju. Un tad iziešu tiem cauri, mēģināšu sniegt atbildes. Pirmai, pirmais, tad, faktiski divi jautājumi izskanēja no pirmās kolēģis, kā tad sekmējas ieviešana? Šis eh, instrumentārijs, kas balstās uz tādu konsensu dalībvalstu starpā, un ir dokuments, kas balstās uz konsensu, ir nu pat pieņemts. Pavisam svaigs dokuments. Un eh, šeit no plaskādāk raugoties, mēs esam strādājuši visai raiti. Vienmēr dalībvalsts kopā ir sasēdušās Renīsa un komisija un izvērtējušas patreizējo situāciju kā arī pieejama pasākums, kas nepieciešama. Nu, e, Raugoties no Eiropas e, tādas perspektīvas, tad, tad e, nu, šeit mēs strādājuši tajā tādā interneta ātrumā pie šīs iniciatīvas. Komisija savā paziņojumā ierosina, ka būtu nepieciešami pasākumi līdz 30. aprīlim, kas ir nu, pavisam drīz. Un neviena no dalībvalsts nav iebildusi. Nu, nav, nav paudus tas būtisks iebildums. Tā kā, nu, principā, visi pieņēmuši šo te mūsu darba gaitu, darbs ir arī organizēts. Un viens no pasākumiem, kas izsludināts mūsu paziņojumā, ir tāds, ka, tātad, ka šo te grupu, kas tika izveidota īpašam jautājumam, tad ad hoc grupa, tātad sadarbība 5G drošības jautājumos, lielās pieņēma lēmumu šo, darb, šo ad hoc darbu grupu padarīt par pastāvīgu darbu grupu, ko jāsāk darbs pavisam drīz. Un tad ceturtdien jums tiksimies ar vislabākos pārstāvjiem, darbs turpināsies. Tā kā, tā kā mēs te nevilcinamies, nav nekādas tādas liekas pauzēšanas. Uh, Un nu, otrs jautājums, ko uzsver arī vairāk citi kolēģi, par uh, uzraudzības sistēmu, par monitoringu un nešķības dalībvalsts starpā šeit. Sniedzot atbildi šajā jautājumā, ir svarīgi paturēt prātā to, ka, nu, protams, ir runa par iekšējo tirgu. Un iekšējā tirgus kohēzija un integritāte ir svarīga, bet uh, te ir runa arī par, par valsts nacionālo drošību. Nu, un ir atsevišķi aspekti, kur eh, daļai valstīm pašām ir, eh, zinām, teikšana, un līdz ar to ir zināmas domstarpības. Neskatoties uz to, esam vienojušies par kopēju pieeju, kas gan nav saistoša, viennozīmīgi nu, tā nav juridiski saistoša, bet eh, no politiskā viedokļa raugoties, nu, tā ir savā ziņā saistoša, jo daļai valsts ir parakstījušās zem šī dokumenta. Tā kā, protams, uh, dalībvalstīm ir eh, iespējams eh, nu, parakstīties ar kādu dokumentu un pēc tam eh, nomirzīties no pieņemtās pieejas, bet tad viņiem būs jāpaskaidro kādēļ. Uzraucība, monitorings ir svarīga procesa sastāvdaļa. Šeit mēs nesakām tādā komisijas iekšējā loģika, lai šo klājā priekšlikumu, tad parlaments un padomu to pieņem, un tad pārbauda īstenošanu tā. Nē, tie ir cits mehānisms. Monitorings uzraudzība lēmērā atradīsies dalībvalstu pārsiņām. Dalībvalsts varēs salīdzināt to, kā tām sokas. Dažas būs pagājušas maķinīt tālāk, citas, citas mazāk, bet katrā ziņā monitorings ir šī procesa neatņemama sastāvdaļa. Tad um, nākamie četri jautājumi, cik tālu esam pagājuši priekšā ar sagatavošanās darbiem. Nu, tur ir jāskatās, ir atšķirības, protams. Viena, nu, jau saka, bijusī dalība valsts, nesauksim to vārdā, bet tā ir jau, jau, jau gadu, gadiem ilgi izstrādājusi sistēmu, lai sekot līdzi uh, tam, ko dara noteikti ārvalstu kompānija. Nu, ir tāds monitorings, jau viņam ir pieredze, bet citās valstīs pieredzes ir mazāk. Nu, un tādēļ ir svarīgi, lai būtu uh, šis process, kurā varam salīdzināt dažādu valstu pieredzi. Tad, uh, protams, par atšķirībām. Nu, taisnība jau ir, ir dažādas atšķirības, bet uh, šis kopējās pieejas ideja jau ir tāda, ka, nu, ir mums, lūk, šis kopējais piegājiens, ko tad var modificēt, ņemot vērā dalībvalstu atšķirības, piemēram, tur atšķirības kalendārijos grafikos. Nu, dažās lai valstīs pasākums ieviest nedaudz vēlāk, ja nepieciešams, tur iedarbināt kāds politisks process, kas pabeidzās arī nedaudz vēlāk. Kā tad nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu, kā nodrošināties pret komerciālu datu nopludināšanu? No oktobrī mums bija riska izvērtējums, kur par to runājām. Potenciāli iejaukšanās no trešo valstu atbalstītiem spēlētājiem tika atzīti par nopietnām bažām, nopietnu riska faktoru, un tas tad būs arī jārisina. Jautājums par certifikāciju tālāk. Šajā instrumentārijā certifikācija piesaukt vairāk kārt. Tas ir viens no pasākumiem, ko varētu pieņemt 5K certificēšanai dažādos aspektos. Un, eh, nu, tas pie, pie tā piestrādās, un tas varētu būt ļoti noderīgi. Tad vēl nākamie trīs jautājumi atkal atšķirības eh, starp dalību valstīm un spēlētājiem, protams, ir dažādas šādas. Atšķirības vēl kārtoja vēlreiz, ka doma tāda, ka mēs strādājam pie konsensa. Nu, tad eh, varētu nedaudz pielāgoties vietējām īpatnībām, protams. Eh, Eiropas ražotāju, Eiropas piegādātāju atbalstīšana. Nu, dot priekšroku Eiropas Savienības ražotājiem, vai tas būtu iespējams? Nu, jāsaka, ka. Kā Mūsu nostāja šeit ir pavisam skaidra. Eiropa ir atvērts tirgus. Tādēļ tajā var piedalīties, var, var strādāt jebkurš, ja, protams, ja ievēro noteikts noteikums. Tā ir tā, tā pamata pamat doma, bet, protams, drošības aspekts, kā, teiks, mūsu paziņojumā būs jāzīm ar vislielāko nopietnību nākotnē izsludinā konkursu šiem produktiem, Eiropas produktiem šīs drošības aspekts būs jāņem vērā. Un tas attiecas ne tikai uz dalību valstīm, protams, bet arī uz komisiju, kā programmu pārvaldnieku. Un vairākās finansēšanas programmās ir attiecīgas normas iekļautas, un, un arī specifiski runājot par 5G, varbūt arī to varētu iekļaut. Nākamais aspekts - Eiropas uzņēmumi tad, tad, tad tās vairāk interesē cenas un nevis eh, drošība. Nu, doma tāda, ka nu, mūsdienās eh, eh, ignorējot drošības apsvērumus, nu, ilgtermiņā tam var būt ļoti augsta cena, un to politiķi ir sapratuši. Drošība nav kaut kāda papildus tāda fīča, papildus, papildus iezīme, bet nu, kas cits, un tādēļ politiskajā diskursā nu, skaidri izkristalizējas vienprātība, ka drošība nav luksus prece, bet nepieciešamība. Un uh, viņa dalība valstu attiecīgās iestādes to arī visnotaļ labi izprot. Tad nākamais jautājums. Kā tika piesaukta konkrēta firma, konkrēts uzņēmums, vai nu, varbūt uh, šī uzņēmuma vadītāji, kas ir sacījuši, ka Eiropai vairāk būtu jāatbalsta Eiropas ražotāji, Eiropas piegādātāji, un vai mēs esam gatavi to darīt. Nu, kā, es, kā es iepriekš sacīju, uh, Šajā paziņojumā ir pieminēts, pieminēts Eiropas programmas atbalsta inovācijām, un ka piemērot šo atbalstu, un mēs ņemsim vērā drošības apsvērums, protams. Un es kolēģiem pieminēju, ka Mūsu rīcībā patiesībā nav instrumenti, lai cīnītos ar subsīdijām ko piekopa pārbalstu partneri, bet tā, bet tā viss nav. Mūsu tiesības politikā mēs raugāmies uz to, kā tad tiek izkropļots Eiropas tirgus, eh, izmantojot eh, subsidētus eh, um, produktus tātad par dempingu cenām, ievadot tos Eiropas Savienībā, un tas ir viens no instrumentiem, ko var šeit izmantot. Jūs vecāt, nu kas tad patiesībā ir šis instrumentārijs, kas, kas, kāda ir tā būtība? Nu jā, varbūt mēs šeit arī no savas puses esam tādi inovatīvi, tas nav komisijas priešlikums. Uh, Kā es sacīju, tas ir priekšlikums, kas, kas nāk no kādas struktūras, kas pat par sevi ir eh, tāda oriģināla, tāda ir sadarbības eh, grupa, kas tika izveidota eh, īpašiem mērķiem, ko, ko vadīja vairākas rotējušās prezidentūras. Komisija ir daļa no šī pasākuma arī sekretariāts un nīca, tā kā nav tā, ka tā būtu tāda standarta komiteja, tā ir dalībvalstu grupa, bet tās pieņemtā vērtība ir tā, ka dalībvalstīm tā ir ārkārtīgi svarīga. Un, nu, kā jūs sacījāt, šis dokuments nav politiski saistošs, bet tās ir zināmas eh, juridiski saistošas, tās ir zināmas politiskās saistības. Un reizēm šīs politiskās saistības pat ir svarīgākas nekā, nekā kādas juridiski saistoši instrumenti vai dokumenti. Tad jūs atceraties arī uz transatlantiskajām attiecībām, uz eh, ASV valsts sekretārus sacīto. Nu, jā, atļaušos sacīt, ka Eiropai tā bijusi visai interesanta pieredze. Un nu, savā ziņā tā kā reaģēt uz tādu spiedienu vai aicinājumiem dažādām pasaules pusēm, no, no Ķīnas, no ASV, tur izskan aicinājumi, aicinājumi. Un Eiropa uzsver, ka, nu, ziniet, nu strādāsim taču kopā. Dalība valsts kopā ar komisiju un, un balstīsimies šā procesā uz riska analīzi. Nu, negarlaikoši jūs te, respektīvi, mēs sacījām, nu, nepārsteigsimies rīkosimies, nu, kā būs nepieciešams. Un ekspompēju jāsaka, ka nu, atzinīgi vērtēju šo instrumentāju, šo tūlboksu. Nu, nu, protams, tas nelabais jau kā alašs slēpjas eh, detaļās un īstenošanā, un tas būs nākamais solis. Tad vēl izskanēja jautājums par to, ka, nu, principā ļoti sarežģīti nošķirt no core un, tātad core un edge tehnoloģijas, tātad pamat tehnoloģijas no tādām marģinālajām, nu, uh, Un tāpēc augsta riska šos providerus vajadzēja vienkārši izslēgt. Nu, nu tā, tas bija mūsu analīzes pamatā. Noteikti, kas tad ir šie tie, tie nos, nos, noteicošie aktīvi, kā var izmērīt risku un to noteikt. Nu, šeit ir tāda diezgan augsta detalizētības pakāpe un jāņem vērā dažādās šo piegādātāju pozīcijas tirgu. Mēs, nu, mēs esam mēģinājuši izsākt tādu kā katalogu, tādu kā analīzi, un tad balstoties uz šo katalogu un analīzi nāk klajā ar nu, tiem pasākumiem. Nu, jāsaka, ka ir izskanēja vairāk jautājumu no tojas kundzes, piemēram, kas ir ārpus manas kompetences, tā teikt, par aspektiem, kas, nu, faktiski nav, nu, tiešā veidā īpaši saistīties šo paziņojumu, proti par veselības jautājumus. Nu, tas īsi ir pieminēts paziņojumā, gan mm, darbs pie šī jautājuma turpinās, bet. Uh, spēkā rekomendācija no 98. gada, cik es zinu, kas nu, vēl šo tur tiek piemērot, bet nu, darbs turpinās. Turpināsim sekot līdzi tam, kas notiek, kāda ir notikuma attīstība. Izskan dažādi viedokļi, dažādas balsis. Komisija uztur dialogu ar Starptautisko veselības organizāciju, piemēram. Nu, šim jautājumam noteikti ir jāsako līdz, kā es sacīju, es neesmu tas kompetentākais jautājums šeit. Uh, šajā jautājumā. Attīstības temps, kā tiek ieviests 5G, nu, temps ir diezgan labs jāsaka, bet eh, tā ir tiesa, ka vairākas dalība valsts ilgāku laiku ir gaidījušas mūsu darba rezultātus, lai pieņemtu savus lēmumus. Tālāk, iekšanās galā jau Kopernikas programmās, nu, te atkal es nevaru īpaši izteikties Bet eh, te jau skan, te jau, principā, liek arī punktu. Konfrontācija starp Ķīnu un ASV. Kā novērst fragmentāciju, to lai dalībvalsts sniedz katrs savā virzienā. Nu, situācija visai jūtīga, protams, bet, eh, kā es sacīju, visas dalībvalsts ir pieņemšas lēmumu tomēr parakstīties zem šī dokumenta gala beigās. Veselības aspekti, vai neesam tos ignorējuši, šķiet, ka šajā tēmā jūs sniedz atbildi. Mēs eh, sekojam līdz šim aspektam, un varbūt tam būtu jāpievērš nākotnē lielāku uzmanību. Kopīgi pieeja, atbildējuši jautājumu, un vēl noslēgumā tātad Wi-Fi for EU, šī analoģija ar šo pilotu projektu, kādas ir gūtās mācības, ko mēs varam tātad eh, likt aiz augstas, nu te gan ir cita tehnoloģija, protams, riska līmenis pavisam cits, te nu ir pavisam cita opera, tā teikt, Nu, analoģija varētu saskatīt pieejā atbalstam Eiropā. Tad valsts atbalsta un tā, bet nu, tas arī būtu tuvāk jāpapēta. Nu, šķiet, ka vairāk un mazāk līdz ar to esmu, cerams, atbildējis visiem izskanējušiem jautājumiem. Paldies, mums rīcībā vēl desmit minūtes. Ja vēl kāds vēlētos izteikties, vai man uzdot papildus jautājumu, tad lūdzu jums ir šādi iespēja. Ja nu jautājumu nav, tādā gadījumā pieliksim punktu šim darba kārtības jautājumam. Lielas paldies viesim! So now we are going to the next item, uh, item 5, it is report from committee. Nākamais uh, darba kārtības uh, punkts, uh, piektais komisijas ziņojums Eiropas parlamentam un padomei par viesabonēšanas tirgu pārskatu. Sveicu Vēsu Teravakungu. Mm, viņš ir um, Eiropas komisijas elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu mm, direktora vietas izpildītājs. Vietas izpildītājs. Jāatgādina, ka regula tika pieņemta 2015. gada oktobrī un jaunie noteikumi, mm, kas eh, komisijai bija jāiesniedz, mm, to termiņš bija 2019. gada 15. decembris. Un tad bija jāveic pārskata ziņojums. Vienu stundu paredzēta diskusijai, lūdzu piesakieties ar eh, savām mm, plāksnītēm, lai varētu izteikties, un tagad uh, uzklausīsim prezentāciju. Jums ir desmit minūtes laika, un pēc tam būs diskusija. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti! Lielas paldies par šo iespēju! sniegt jums jaunāko informāciju par eh, viesabunēšanu, jo īpaši par eh, ziņojumu, ko komisija pieņēma novembra beigās par viesabunēšanas regulas darbību un jo īpaši uh, eh, viesabunēšana kā mājās roam like at home, kas ir mm, spēkā kopš uh, 2017. gadā jūlija. Un uh, mēs uh, apkopojam daudz datu, lai varētu izdarīt secinājumus un arī izmantojam Eiropas regulātoru sagatavotos ziņojumus, tāpat arī veicām pašu savu pētījumu. Kopumā es ceru, ka man izdosies nomainīt slaidus. Tātad, principā, pavisam īsi pieskaršos arī sīkākām detaļām. Šis viesabonēšanas režīms RLAH ir bijis veiksmes stāsts Eiropiešiem, pilsoņiem, tāpat arī uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem, kā tas atzīmēts arī parlamenta ziņojumam. Operatori ir uh, gandarīti un gatavi sadarboties, viņi ir izpildījuši noteikumus. Mm. Ja tur bija kādas problēmas noteikumu piemērošanā, tad nacionālajie regulātori spēja ātri atrisināt problēmas. Tātad rezultāts ir bijis ļoti labs. Un detaļām pieskaršos vēlāk. Uh, Vairumtirdzniecības tirgus, protams, ir izšķirošs, lai mazumtirdzniecības tirgus varētu darboties. Vairumtirdzniecības tirgus arī vispirms ir paradījis to, ka vairumtirdzniecībā e, tarifi ir būtiski palielinājušies, samazinājušies, tāpēc, ka tur bija e, zināmi arī robi, bet vēlāk redzēsit arī, ka e, patiesību sakot, tarifi, ko maksā operatori pērkot eh, pašu viesobanēšanas pakalpojumu, tur cena ir zemāka nekā mm, regulatīvie robi. Un eh, tad nu ir skaidrs eh, mm, pēc datiem, ka operatori ir spējuši sekt savas izmaksas. Tad ir jautājums, kā tie operatori, kuriem nav uh, vecais, vecie tīkli, kā viņi varēja pielāgoties jaunajam režīmam. Un te mēs redzam, ka MVNO spēja sagat, saglabāt savu tirgus daļu, nu katrā ziņā viņiem, eh, viņiem nebija jāsaskaras ar pārāk smagu noteikumu nastu, bet arī dati parāda to, ka e, mobilo tīklu operatoriem bieži izdevās eh, sarunāt tādas cenas, kas bija zem, uh, Mm, e, šī e, limita MVNO tā vienmēr nebija. Un tad e, ziņojuma secinājums bija tāds, ka rezultāti ir labi, tie ir labi regulas satura dēļ, tur nav nekas nav. Nav nekādu slēptu motīvu vai kaut kas, kas saistīts ar konkurenci. Mm, viesabonēšanas problēma neeksistētu, mm, ja regulas nebūtu. Nu, Un nu, tā nevar teikt. Un, ja mēs runājam par mazumtirdzniecību, tad pēc eh, Romlaika Home ieviešanas eh, šī eh, datu izmantošana ir palielinājušies trīskārtēji, balss datu izmantošana 12 kārtīga datu plūsmas izmantošanas pieaugšana. Tad mēs redzam, ka Romlaika Home ļoti labi tika izmantots, eh, lietotāji vairs nebijās eh, izmantot viesabunēšanu tad, kad ceļoju uz citām valstīm. Protams, patērētāji ir ļoti apmierināti Eirobarometra aptaujas 2017. un 2018. gadā to pierādīja. Un, kā jau es iepriekš pieminēju, tad parlamenta pētījums arī ir radījis parādīs, ka MVU ir bijuši ieguvēji. Kad mēs vedām pārunas par noteikumiem, tad bija diskusijas par to, vai e, viesubanēšanas maksu noteikšana vietējo cenu līmenī nozīmēs to, ka palielināsies citas izmaksas, jo īpaši viesabonēšanas maksas trešajās valstīs vai arī uh, vietējo eh, tirgus cenu pieaugumu varētu gaidīt. Un te mēs redzam, ka risks bija pārspēlēt, pārspīlēts, vietējās cenās ir lejupejoša tendence viesabunēšanā, mazumtirdzniecībā, citur pasaulē. Tur arī dzen tendence ir cenām samazināties. Un, ja runājam par eh, viesabunēšanas regulu, tur mums ir drošības pasākumi, kas ir paredzēti operatoriem Nu, lai viņu uzņēmējdarbības modelis būtu ilgspējīgs. Mums ir ilgspējas eh, atkāpes, operatoriem ir iespēja atkāpties eh, no šīs Rome like at home, ja tas būtiski ietekmē viņu peļņas iespējas. Operatoriem ir eh, bijis šīs iespējas plaši izmantots, eh, šīs iespējas, ja runājam par eh, noteiktām rīcību politikām, 95% no tīkla operatoriem, 78% no mobīlo virtuālo tīklu operatoriem izmanto dažādas rīcību politikas. Tātad tas ir svarīgs secinājums, bet vienlīdz svarīgs secinājums ir arī tas, ka viesabonēšanas dati plūsma parasti nozīmē papildu maksu. Un te šajā gadījumā tikai 6% no datu plūsmas maz un mazākā 4% no balss datiem to izjūt. Tātad vairākums pakalpojumi tiek piedāvāti par vietējām cenām. Un gala lietotāju gadījumā tikai ļoti mazos gadījumos ir bijis. Tā ka bija jāizmanto šie drošības pasākumi. Un ilgspējīgi bez gadījumā tur 1,5% bija datiem un mazākā 3% balss datiem varēja, šajos gadījumos bija uh, papildmaksa. Ja runājam par mazumtirdzniecību un pakalpojumu kvalitāti, protams, tas ir ļoti būtisks elements. Ja tīpaši ja runājam par datiem, ja netiek piedāvāts atbilstošs ātrums, tad ir ļoti grūti to izmantot, da, eh, datu pakalpojumu, pat ja jūs nemaksājat, eh, nepārmaksājat par to. Uh, Te mēs novērējām to, ka ir gadījumi 14 no 30 regulātoriem ziņoja par to, ka patērētāji bija sūdzējušies. Mm, kas attiec uz cauradzamības trūkumu par eh, datu ātrumu komunikāciju, tur nav skaidru pierādījumu, kas parādītu, ka Eh, pakalpojuma kvalitāte viesabunēšanā ir sliktāka nekā vietējiem lietotājiem, bet eh, tas ir arī tāds eh, secinājums Bereg ziņojumā, būtu vērts to turpmāk arī papētīt. Ja runājam par vairumu tirzniecības tirgiem, nu te ir šie robi, kas nāk no regulas, nu, tur nav nekādu jaunumu. Tagad vairum tirzniecībā uh, datiem ir 4,5 gigabitu, un uh, tās cenas iet uz leju. Kā to var redzēt, te ir šīs regulētās cenas, un te mēs redzam arī varbūt tādu sarežģītāku sistēmu, kas parāda situāciju 2019. gadā, kad uh, š, griesti bija 6 eiro centi par gigabaitu, uh, cenas eh, ir realitātē krietni eh, zemākas nekā noteiktais griestu līmenis. Te ir redzami eh, tīkla mm, operatori, kas maksā zemāk kā noteiktais, un tad ir MVNO, mobili virtuālie tīkla operatori. Oranžā krāsā daudzi ir tieši uz pašas līnijas, uz griestu līnijas, bet uh, Ir arī punktiņi zem līnijas, eh, tad nu šie eh, mobīlie virtuālo tīklu operatori ir arī tādi, kas ir panākuši vairumtirdzniecības cenas zem griestiem. Un tad ir vēl viens grafiks, kas parāda tirgus pozīciju mobīlo virtuālo tīklu operatoriem. Tur mēs redzam, ka patiesībā šiem operatoriem kopš eh, Roam Like at Home ieviešanas viņi nav Eh, zaudējuši savu daļu tirgu, eh, daudz kur parādās tas pats, daudz punktu ir virs eh, robežas šķirtnes, turpat viņu tirgus daļa kaut kad bija pat lielāka nekā iepriekš noteiktos gadījumos, un tad var redzēt, ka Romlēk at home režīms m, mm, nav būtiski katastrofāli ietekmējis mobilos virtuālos tīklu operators. Viņi spēja saglabāt savu pozīciju kopumā. Tālāk arī te ļoti daudz krāsu, te ir vairuma tirzniecības cenas, tarifi dažādās valstīs. Un secinājums no šiem slaidiem ir tāds, eh, ko es patiesību sakot jau pieminēju, ka vairuma tirzniecības eh, tarifi iet lejup un arī izmaksas krītas. Un tad nu, nonākam pie pēdējā secinājuma, kā es sākumā teicu, tad mūsu novērtējums Berek arī nonāca pie šāda secinājuma, ka principā nekas nav būtiski mainījies attiecībā uh, uz konkurences dinamiku. Tā ir saglabājusies, un nu, jautājums ir, protams, tāds, kas tad notiks, kad regula 2022. gadā beigtu darboties, kas tad aizstātu to. Ir risks, ka cenas varētu pieaugt, bet, protams, ir ārkārtīgi grūti paredzēt, kā tas notiktu, bet tas ir jāņem vērā tad, kad eh, atjaunināsim regulu. Un tad, protams, kas vēl ir noticis, kas vēl notiek tirgu, ir vairāk lietu, interneta izmantošanas, nepieciešam, kur nepieciešama pastāvīga viesabunēšana, vairākas simkartes dažādās valstīs, kas pastāvīgi tiek izmantotas dažādiem mērķiem, lai kādi tie būtu. Un šos gadījumus nē, mm, aptver viesabunēšanas regula, jo tur ir runa tikai par pagaidu ceļošanu, un tad nu šīs simkartes mm, ir pastāvīgā viesabunēšanās, līdz ar to regula tas neaptver, un tad ir līgumi starp Mm, šiem klientiem tiek slēgti balstoties uz eh, tirznieciskiem apsvērumiem. Un tad ir arī e, pārskatīšanas klauzula, regula beidz darboties 2022. gada 30. jūnijā. Protams, jāsāk gatavoties šim brīdim. Ir jānosaka pozīcija komisijas ietvaros, ko mums eh, vajadzētu tālāk darīt. Jūs, iespējams, būsiet ievērojuši, ka komisijas darbu programmā šogad ir viens no punktiem, kas paredz pārskatīt šo jautājumu līdz gada beigām. Tātad procesu mēs sākam, mēs strādāsim turpmāko mēnešu gaitā pie ietekmes novērtējuma, un arī pavisam drīz būs publiskās konsultācijas. Uh, Balsoties uz šo darbu, turpmāk gada laikā mēs izdarīsim savus iekšējos secinājumus, kas mums būtu jādara ar e, viesabanēšanas regulu, tad, kad tā beigs darboties, un vai būs e, kāds priekšlikums, tad vajadzēs paredzēt pietiekami daudz laika gan parlamentam, gan padomēji reaģēt uz mūsu priekšlikumu. Lielas paldies! Paldies par jūsu prezentāciju! Tagad uzklausīsim koordinators ETP. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Saka Meidels kundze, ir eh, vienmēr ļoti labi apspriest eh, to, pie kā jau esam daudzi strādājuši un kas sniedz skaidrus rezultātus. Es vēlētos jums pateikties par šo prezentāciju un atkārtot dažas lietas, kuras jūs minējāt un kas aizķērās. Kad, tad, kad 2017. Nu, gada jūnijā beidza tikt piemērotas uh, viesabonēšanas cenas, jūs pieminējat, ka 12 kārtīgi palielinājies datu apjoms Eiropā. Tas ir ietekmīgi iespaidīgi, un arī zvanu skaits, ko ceļotāji veica, ir dubultojies te ir skaidrs, ka šis tiesību akts guva vairāku mūsu atbalstu, ka tas ir ieguvums gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Un būtu labi, ja šāda veida informācija iznāktu ārpus Eiropas parlamenta telpām, ārpus Eiropas komisijas un arī sasniegtu citus ka parādītu, ka ir labā grība un, eh, ja to atbalsta, tad ir iespējas eh, nonākt pie labiem rezultātiem. Es domāju, ka regula parāda arī divas lietas. Milzu soli, ko Eiropas institūcijas ir paspērušas pretī tam, lai noņemtu barjeras vienotajā tirgū. Un eh, arī Nu, tad mēs redzam, ka tā ir tāda veida likumdošana, kas palīdz pastiprināt un īstenot konkurētspēju, kas parūpējas par to, ka Eiropa ir vairāk un labāk pārstāvēta globālajā līmenī. Un tā palīdz uzņēmējiem. Ir dažas mācības, kuras esam guvuši no šī tiesību akta Viena no tām ir, ka mums bija nepieciešams daudz laika, lai to pabeigtu. Es zinu, ka bija ārkārtīgi grūti un pretrunīgi pie tā strādā, daudz to redzēja kā uzspiešanu no Eiropas Savienības pusēm, ka tā kaut ko uzspiež telekomunikāciju uzņēmumiem, bet eh, beigu beigās eh, te pavērās eh, iespējas turpmākām inovācijām nozierē. Un vajadzēja desmit gadus, lai nonāktu pie uh, ietekmīgiem rezultātiem. Jāsaprot, ka reizēm tad, kad uh, tehnoloģiskās attiec, attīstības un inovācijas ir pamatā, tad mēs varam pātrināt lietu gaitu. Arī, ja runājam par uh, likumdošanas īstenošanu, vēl viena mācība būtu, ka ir jāparūpējas uh, par to, ka tad, kad tarifi tiek samazināti, lai tās pēkšņi ne atspoguļojas eh, un neatsaucās uz kaut ko citu, kā piemēram pamattarifu palielināšanos. Un tad man ir divi papildi jautājumi, komentāri. Tad, kad jūs iepazīstinājāt eh, ar informāciju par eh, vairumtirzniecības datiem, vai ir paredzēts skaidrāki dati par pārskatīšanu, jo no ETP perspektīvas mēs uzskatām, ka ir jābūt pārskatīšanai pēc iespējas ātrāk Un, ja runājam par mūsu turpmākajām attiecībām ar apvienoto karalisti, vai būs eh, iespējams arī pārrunu gaitā runāt un parūpēties par to, lai mūsu pilsoņi varētu izmantot viesabonēšanu kā savās mājās, mm, arī apvienotajā karalistē, kas būs eh, viena no mūsu tuvākajām sabiedrotajām. Paldies! Es un D vārdā to izkundze. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man ir jāteic, ka jūsu prezentētais ziņojums par uh, viesabanošanu, tas tiešām mūs uh, iepriecina. Jo, nu, sākotnēji arī jau mūs brīdināja par to, ka palielinās uh, palielināsies izmaksas, bet nu, tā tas nenotika. Nu, skaidrs, ka šī revolūcija ir eh, nākus tikai mums par labu visiem. Es gribu atgādināt, kā pilsoņi ir galvenie eh, šie tiesību aktu mērķi, mērķa auditorija. Un nebija šis darbs vienkāršs, es biju ēnu referente. Un man ir jāteic, ka, kā pateicoties parlamentam un arī komisijai, tas mums ir ļāvis iepretīm padomē, kas gribēja 2017. gada jūnijā iet vēl tālāk, noteikt šo termiņu, jo citādi sarunas vispār nebūtu noslēgušās. Nu, lūk, tiešām tehju mobilizējās eh, pilsoņi, un tāpēc ir rezultāti. Esmu apmierināta, kā ir ierobežotas klauzulas. Uh, gan par eh, negodīgo praksi. Eh, viss šis garantijas klauzulas jūs ļoti labi zināt, ka sākotnēji bija mēģinājums definēt eh, ļoti ierobežojušo viesabonēšanu. Nu, pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Uh, neviens eh, nepārbauda, kādēļ viņi pārvietojas, vai tur darba vajadzība vai citu vajadzību pēc, un aicina komisiju turpināt veikt uzraudzību, lai šī paraugraksts turpinās. Tad uh, izskatās arī, ka ļoti maz dažādi pārkāpumi, visi šie likumi, likumiem ir jābūt, jātiek pārskatītiem. Uh, pastāvīgās viesabunēšanas klauzula, bet es gribētu arī te vēl pievienot ko citu, arī to noteikti var formalizēsim. Mēs sakām, ka tiek veikts zvans ārpus Eiropas Savienības, tad ir jābūt tādai pašai izmaksai kā mājās. Kādēļ vēl pastāv šī starptautiskie zvani? It kā Eiropa būtu kaut kāda iekšēji starptautiskā telpa, nu īsti nav skaidrs, kad mēs runājām par ārzemēm, tad mēs runājam par kādu citu valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts. Uh, Nu, tad arī šie starptautiskiem zvaniem arī ir jāiet viesabinošanas virzienā, jābūt eh, regu noteikumiem un tad eh, jāceļ visi šie papildus eh, tarifi. Te arī ir jādomā par tātad starptautisko zvanu atcelšanu. Es domāju, ka tādēļ mēs noslēgsim visu šo regulu. Paldies! Vai kāds ir no Reņū? Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties arī komisijas pārstāvjiem par prezentāciju. Paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Atceramies, ka sākām ar šo 5 plus 5 plus 5 priekšlikumu. Uh, Tad, tad pieci balss zvani, piecas dienas uh, nede, uh, gadā un tam līdzīgi. Nevis bez maksas, bet, nu, viesabunēšanas cena, kā uh, ir vietējais tarifs. Sākām ar nopietnām diskusijām, teicām, jā, ka tas ir joks. Un nevis konkrēta rīcība, bet man ir prieks, ka mums izdevās vienoties. Uh, taču, kad sākām piecus gadus atpakaļ ar šīm sarunām, ļoti daudz operātoru sacīja, ka viņiem būs jāpaceļ mazumtirdzniecības cēnas cilvēkiem, kas nekad nekur nebrauks ne uz vienu citais valsti. Un ka daudz mobilie operatori, viņi, nu, bankrutēs. Kā mēs zinām, 8% no Eiropas pilsoņiem – Viņiem ir atkāpes. Arī man personīgi ir ierobežojums 4 kilobaiti mēnesī. Man ir jautājums. Vai mums ir informācija par dažām valstīm, kur ir tiešām palielināts mazumtirdzniecības cenas tiem cilvēkiem, kas nekad nekur neceļo? Uh, nevienu citu Eiropas Savienības valsti, vai ir informācija par mobilajiem operatoriem, kuri ir bankrutējuši vis, viesabunēšanas rezultātā. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. Viss jums, komisārkungs. Jā, Barkies kungs, paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies arī mūsu viesim par šo ļoti konkrēto ziņojumu prezentāciju. Pilnībā piekrītu tam, ka, jā, šī regula ir ietekmējusi mūs visus, tur ir milzīgi panākumi gan lietotājiem uzņēmumiem, uh, Tas ir bijis brīnišķīgi Eiropas Savienības tēlam. Arī vairumtirdzniecības cenas samazinājušās, taču par spīti šīm pozitīvajām lietām varbūt ir jākoncentrēs tagad uz tiem aspektiem, kur mēs varam vēl uzlabot situāciju, lai tiešām uh, šī regula būtu pozitīva visiem. Es gribēju saprast, vai operātoru reakcija ir bijis vairāk vai mazāk pozitīva visās dalību valstīs, vai tomēr ir kādas atšķirības, varbūt saistībā ar to, ka, piemēram, kādā turistiskā valstī, uh, kāds operators gūs lielāku labumu, jo tur viņa infrastruktūra mil izmanto miljoniem turistu. 2015. gadā es ievēroju, ka daži operatori uh, sadārdzināja dažus pakalpojumus, kas iepriekš tika nodrošināti bez maksas, lai kompensētu viesabunēšanas izmaksas. Vai komisija ir uzraudzījusi šādu aspektu? Uh, Mm, kam ir bijusi visai liela ietekme tātad uz uh, rēķiniem. 2022. gadā, 30. jūnijā, regula vairs nebūs spēkā. Tad būs sabiedriskās konsultācijas, un es gribētu zināt, vai tā, vai redzams jau kaut kādas tendences uh, par to, kādā virzienā tālāk būtu jāiet. Un pēdējais, es arī gribētu zināt, vai attiecībās apvienoto karalisti, kas piemēro šo regulu līdz gada beigām, vai komisija jau ir arī iezīmēs turpmākās sarunas, lai pilsoņi varētu arī tālāk izmantot Rome Like at Home apvienotajā karalistē. Paldies! Paldies! Tagad zaļo vārdā lūdzu. Jā, īsāk divi jautājumi. Tātad par jauno regulu viesabunēšanām. Nu, kāds tad īsti ir plāns? Grozīsiet veco, radīsiet pilnīgi kaut ko jaunu. Par ietekmi uz operatoriem vai varam izmantot šeit vairumtirzniecības tarifus, vai tie varētu būt vēl zemāki nekā pašlaik? You and Frau ICR, Mr. Tošanovski. Tošanovskungs, EKR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es um, biju to ēnu referentu vidū, kas ar lielām grūtībām strādāja pie labas, lakoniskas likumdošanas. Man prieks, ka ir atrasts tagad matemātiskais modelis trijos no rīta, un man ir ļoti liels prieks par to. Tas eh, viss tik labi izstrādāts, un eh, tas arī attiecas uz noteiktiem ierobežojumiem. Tad, nu, izskatās, ka tiešām šī regula ir guvusi šoreiz lielus panākumus. Kā, un es to tiešām saku, kā cilvēks, kas sākotnē bija ļoti skeptiski noskaņots, uzskatīja, ka būs problēmas. Man ir jautājums. Nu, tas jau izskanēja 2022. gadā regula vairs nebūs spēkā. Noteikti būs plašas sabiedriskās diskusijas, kas notiks Eiropas Savienībā, arī Eiropas parlamentā. Arī Bereks uzskata, ka ir vēl iespēja samazināt tārīfus, bet 2022. gadā varam arī sagaidīt to, ka sistēmā būs jauns elements, proti 5G un lielas investīcijas, tādas, kuras jau būs paveiktas, jo, nu, tur noteiks konkurences vajadzības, tad, nu, kā jūs uz to reaģēsiet? jo ļoti palielināsies datu apjoms, viesabinošanas parametra apjoms. Es zinu, ka varbūt tas ir nedaudz pāragri, tomēr jūsu prāt, kā tas eh, viss situācija ietekmēs un kā komisija sagatavojas šai eh, situācijai pēc 2022. gada. Paldies! Un tagad pārējiem deputātiem vārds. Nē, Gonzāls vairs nevēlas izteikties. Uh, ir kādi komentāri no zāles vēl? Jautājumi? Paldies, Elm, then maybe we... Labi. Nu tad lūdzu atbildes secinājumu. Vārds jums. Jā, paldies, paldies, priekšsēdētāji. Paldies par komentāriem. Tiešām ir ļoti labi diskutēt par kaut ko, ko visi uzskata par ļoti labu veiksmu stāstu. Ļoti daudziem elementiem var piekrist un ļoti labi, ka esam vienprātībā par šo. Tālāk par nākotni runājot par to, ko plāno darīt komisija ņemot vērā to, ka regula vairs nebūs spēkā 22. gada jūnijā kas notiks ar vairākumu tirsniecības tarifiem. Un tad, kā arī mēs ņemsim vērā piecīgajā uh, dātu apjomu un tam līdzīgi investīcijas. Man nav atbildes uz šiem jautājumiem, kā es minēju prezentācijā. Tad, ņemot vērā informāciju un datus no mūsu ziņojumiem, ko arī sniedz Bērek, uh, Tagad sākam strādāt pie ietekmes novērtējuma, konsultēsimies ar sabiedrību un tad redzēsim, kas notiks ar viesabūrnēšanu nākotnē. Paturot prātā, protams, arī to, ka nekas nav mainījies konkurētspējas dinamikā, tas ir jāņem vērā. Un arī viss šis darbs, kas tiek paveikts tuvāko gadu laikā, uh, tuvāko mēnešu laikā, un tad arī redzēsim, kādi nākamie soļi. Jā, secinājums būs tāds, ka mums ir jāturpina šo visu regulēt, negribu aizskriet priekšā diskusijām, taču, protams, būs jābūt priekšlikumam, un tad arī padomē, lai parlamentam būtu pietiekams laiks to visu izskatīt. Vienoties. Tālāk. Šai sakarā arī bija vēl jautājums par to, kad komisija tad eventuāli lēmtu par uh, tarifiem, piemēram, vairo, tirsniecības vairu tarifiem. Tas arī ir šai pat procesā, nu, kas ir atkarīgs no diskusijām padomē un parlamentā. Un tad uh, Mums, protams, prātā ir šis gala termiņš 22. gada jūnijas, kad būs jāpieņem gala lēmums, vai tad uh, arī būs nepieciešama regula nākotnē vai nē. Tas par nākotni var būt pēdējais vēl 5G investīcijas. Visā šajās diskusijās viesabinēšana nav kaut kas izolēts. Te ir jāņem arī vērā Es saprotu arī, jūs iepriekš runājāt par drošības aspektiem 5G, arī ar apraidi ir šis uh, aktuālais drošības jautājums par to, ka jābūt šiem E, tur arī ir jābūt tātad jau līdz gada beigām skaidrībai. Būs liels investīcijas tuvāko gadu laikā, lai varētu ieviest 5G drošus tīklus. Tās arī, protams, būs jāņem vērā, kad par šo visu runāsim arī viesabunēšanas sakarā. Tālāk arī jautājums vēl par Viesabonēšanas regulas pagarināšana. Apvienotā karaliste tika minēta. Kas notiks ar apvienoto karalistu nākotnē? Atgādināšu, kā viesabonēšanas regula ir iekšējās tirgus instruments. Ja esat iekšējā tirgū, tad nemaksājiet neko papildus viesabunēšanai. Par trešajām valstīm runājot, tas vairs nav viesabunēšanas regulā, tur ir citas sarunas. Ansipa kungs, Tojas kundze arī uzdeva jautājumu par starptautiskajiem zvaniem. Mēs zinām, ka ir šeit noteikums e, arī Berek regulā. Tas ir Berek regulā atrunāts par šīm atšķirībām um, mazākumtirdzniecības cenās starptautiskajos zvanos. Nu, tas tagad ir spēkā, ir arī šī sunset klauzula. Uh, Kādēļ toreiz likumdevēja pie izvēlējās šādu opciju, tas bija tādēļ, ka tas atšķiras no viesabunēšanas tirgus, kad izmantojat, kad zvanat, kad veicat zvanus Eiropā vai veicat starptautiskos zvanus, tad ir dažādas iespējas veikt šos zvanus, ir interneta uh, telekomunikāciju pakalpojumu. Tas bija tas iemesls, kādēļ likumdevējs lēma piemērot tādus uh, elastīgākus noteikumus starptautiskiem zvaniem. Tālāk Jāncipa jautājums par to, vai mums ir kādi piemēri, kur nacionālās cēnas e, būtu pieaugušas. Kā es teicu, vi, tad, nu, Uh, cenas mazinās, tādas ir tendences, atsevišķi tarifs, protams, nezinu visā Eiropā, ko praktizē katrs operators, es nevaru simtprocentīgi apgalvot, ka nav cēlušies tarifi, bet, nu, globālā bilde ir tāda, ka viesabiedrošana samazinājusi arī vietējās cenas, vietējos tarifus, tālāk vai ir piemēri, uh, kur netiek piedāvāt viesabiedrošana, jā, daži piemēri ir Eh, tas, protams, ir operatora, tā ir operatora komerci izvēle piedāvāt viesabonēšanu vai nē, bet kā mēs zinām no statistikas, cilvēki izmanto viesabonēšanu, kad viņi um, ceļo, nu tad eh, tas īpaši komerciāli izdevīgi nav nepiedāvāt viesabonēšanu. Ir daži piemēri, kur tika analizēti vietējie tirgi, taču Te jāteic, ka tie piemēri, to piemēri ir visai maz. Mēs nevaram to vis, vispārināt. Tālāk. Arī bija jautājums par to, kā reaģēja vispārēji telefona operatori arī šais vairākuma tirzniecības pakalpojumos sākotnēji, jā, operatori tad, tad ievēro noteikumus, viņam jāievēro likums. Un tā ir Eiropas kultūra. Viņi vienkārši pieņēmuši šo realitāti, ievēro likumu, Nekādas sūdzības no operatoriem nesam dzirdējuši. Ieteikumi uz operatoriem, protams, ir atkarīgi no tā, vai esat uh, datu saņēmējs vai nosūtītājs. Jūs īpaši runājāt par tādām valstīm, kur cilvēki daudz ceļo šādas iespējas arī valstīs specifiski skatot vai, tādu vairumtirzniecības tarifi. Un ja mēs salīdzinām ar to regulatīviem tarifiem, tad tie ir zemāki. Tas nozīmē, ka vairumtirzniecības operatori arī nozads vērnu tirzniecības izmaksas. Bet no otras puses ir um, valsts, kur tā klimats visas pagaidāmā nav tas siltākais, un jūs vēlaties vien ceļot, tad vai šo valstu operatori varbūt, nu, galvumā nepārmaksā, runājot par vairuma tiesniecības izmaksām. Nu, uz to var uh, raucīties, uh, paskatoties uz uh, uzņēmumiem, kas ir. Um, nu, pieteikušies šo ilgspējības atkāpi, derogāciju. Vai kas katrā ziņā vismaz mm, mēģina to biežāk izmantot. Nu, te ir runa vairāk par Skandinām un, un Baltijas valstīm, kur ir bezlimus limitu tarifi un kas pārsvarā ir pakalpojumu iepirkēji. Tieši šajās valstīs jūs redzējāt, ka ka šī ilgspējības eh, atkāpa arī tiek izmantota, bet tieši tur mēs redzam arī ten tendenci, kas ir mazāku un mazāku operatoru mm, pamatojas, eh, balstās uz šo ilgspējības klausulu. Arī viņi spēja izsist eh, tā teikt darījumus, kas eh, dod viņiem iespēju sniegt pakalpojumus mazumtirdzniecības līmenī, pārlieku neciešot no pārlieku augstām bērnu tirdzniecības izmaksām. Iz, Un situācija divām valsts starpā, protams, atšķiras, bet visas pazīmes liecina par to, ka sistēma pagaidām strādā labi. Un kas notiks nākotnē, nu tas jau būs jāskatās nākamajā izvērtējumā. Un es domāju, ka līdz ar to arī esmu cerams ticis galā ar visiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Nu, ja būtu vēl kādi papildus jautājumi. Tad mums ir um, šāda iespēja, mums vēl ir laiks, lūdzu, ja vēl papildus jautājumu, tad uz priekšu, ja ne, tad uh, liekam punktu arī šīm darbkārtības jautājumam. Nu, tas, protams, ir tāds panākumu stāsts. Esmu viens no tiem pilsoņiem, kas varbūt, uh, nu, mm, respektīvi pat Eiropas Savienības pilsoņi, kas varbūt nav sajūsmā par Eiropas Savienību kā tādu, noteikti nu, atzīst, ka viesabunēšana ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Lielas paldies! So uh, last... Uh, nu, ko tad tagad pēdējais uh, jautājums mūsu darba kārtībā? Informācija no parlamenta delegācijas uz 14. interneta pārvaldības fóruma sanāksmē apvienotajās nācijās, apvienotajās organizācijā respektīvi, un uh, Nu, tā, tā bija tas bija tāds komandējums, misija, dažādu komiteja pārstāv tur, tur devās, Imko Jūre un uh, citu komiteju pārstāv tur devās. Sanāks notiek Berlīnē no 25. līdz 29. oktobrim pērn. Desmit deputāti tika nosūtīti šajā komandējumā. Nu, bija tāda iespēja katrā ziņā, bet ņemot vērā to, ka vienlaiks notiek arī uh, arī novembra Strāsbūras sesija, tad gala beigās eh, delegācijā bija vien četri parlamentārieši, kas eh, apmeklēja šo fórumu. Nu, tagad došu vārdu delegācijas eh, vadītājai, Gabris Kuņas kundzei, teikt dažus vārdus par šo um, pasākumu, par šo izbraucienu. Lielas paldies, Intenta pārvaldības fórums fórums, kurā piedalās dažādi partneri dialogā par digitālās sabiedriskās politikas jautājumiem, apvienotu nāciju paspārniem. 14. gadā sanāks notiek Berlīnē no 25. līdz 29. oktobrim. Pagājušā gadā, protams, tēma bija viena pasaule, vien, viena tīkla noteikumi. Datu pārvaldība, digitālā iekļaušana un drošība, stabilitāte un noturība bija, bija vadmatība. EP delegācijā biju es, um, protams, um, biju šīs delegācijas arī vadītāji. Marija Kajurāta no Lība piedalījās arī. Nā, Mekjūra no Jurija un Alessandra Kīs no Inko komitejas. Tāds bija lūk sastāvs. Ņemot vērā to, ka internetu pārvaldības fórums notika vienlaicīgi ar parlamenta novembra Strasbūras plenārsēdi, kurā mēs balsojām arī pa jaunu Eiropas komisiju. Delegācija uz vienu dienu tad atstāja Belīnu un devās uz Strasbūlē nobalsot. Mēs, mūsu delegācija augstvērtēja Vācijas valdības un parlamenta centienus stiprināt šī fóruma parlamentāro komponentu. Mēs aicinām parlamentāriešus no visas pasaules, kas piedalījās pērnā gada sanāksmē, tā skaitā uh, un arī globālā, globāla dienvidu pārstāvi. Apvienāciju ģenerāls sekretārs Antonio Guterres uh, atklāja konferenci, un viņš runāja par potenciāliem depolarizācijas efektiem, kas uh, varētu nostatīt cilvēks vienu pret otru, manipulējot ar datiem, kas uh, grauj uzticības ar cilvēkiem un kas uzliek aizvien lielākus izaicinājumus un pieprasa kolektīvu globālu reakciju. Viņš jau ir uzsvēra, ka nozīmēs eh, tehnoloģijas eh, sūtni, īpaši sūtni, kas eh, strādās kopā ar valdībām, nozaru un pilsonisko sabiedrību, lai izveidotu starptautisku satveru. Un nu, Vācijas federālā kanclere Angela Merkele uzsvēra, ka multilaterālisms ir pamata princips turpmākajai tehnoloģiju attīstībai. Viņa turklāt vēl uzsvēra, ka mums visiem ir nepieciešams un, uzskatīt, ka internets ir globāls, um, globāls um, savienības pakalpojums. Un ņemot vērā ietekmes uh, pilsoņu ikdienas dzīvi, nedrīkst nepieļaut to, ka interneta nākotnē nosaka tikai noteikts valsts umaldības. Mēs piedalījāmies uh, dzīvās diskusijās starp uh, pasaules parlamentāriešiem un diskutējām pirmkārt par mākslīgo um, intelektu, kā par starptautisko sadarbību, drošākam, atvērtam un um, brīvam internetam. Uh, Un par demokrātijām digitālajā pasaulē un sociālo tīklu lomu. Mums pēc arī par to, kā nodrošināt kritiskās infrastruktūras um, drošību. Tikāmies ar pilsoniskās organizācijas, eh, tad eh, organizācijām kā GLSH un, un Dienvidu Āfrikas arī tāpat pilsoniskā organizācija, kas strādā pie mētīņu tiesībām. Runāju par tādu problemātiku kā, kā sejas atpazīšanas tehnoloģija. Un mēs kundzem norādīja, ka sejas atpazīšanas tehnoloģija nav objektīva un, piemēram, nestrādā attiecībā uz, uz melnās rases pārstāvjiem, tikpat labi kā, kā baltās rases pārstāvjiem. Nu, un runā par mākslīgo intelektu, intelektu viņi runāja par to, ka nevajadzēja pieļaut to, ka tehnoloģija ir neobjektīva un pamatojas uz kādiem sociālajiem aspektiem un, un nevienlīdzību. Nu, tā, kā, tā kā mēs arī vindu surfu, kas tiek reizēm dēvēts par internetu tēmu, uh, Kopš 2005. gada viņš kalpo kā galvenais, tā teikt, Google interneta emanģēlists un, un priekšstādā vietnieks. Pārsvarā viņu pārnājām mākslīgā intelekta jautājums. Serfkungs skaidro, ka termins mākslīgais intelekts tiek izmantots jau kopš 1960. gadiem. Un joprojām mēs tā īsti šī termina potenciāli neesam izsmēluši. Patiesi mākslīgais intelekts nepastāv, tie nepieciešami papildus pētījumi. Kā pozitīvu piemēru viņš pieminēja mašīnu tulkošanas iespējas, kas ir ievērojami uzlab uzlabojušās pēdējo gadu gaitā, bet nu, joprojām ir vēl neatrisināts problēmas, nu, piemēram, neuro, neirotīklu izmantošana, tātad uh, tulkojot no valodas, kurās nav, um, uh, dzimumu slaudām, kurās ir, nu, piemēram, meiteņu viedokli atspoguļot un tā tālāk. Nu, un šeit sociologi būtu aktīvāk jāiesaist šādī te programmu izstrādāšanai. Ar nu, ko tad vēl tikāmies? Ar internetu sabiedrības pārstāvjiem, ar Vot eh, fondu, ar ICAN, ar ASV delegāciju, ar eh, jauniešu IGF kustību, lūk, un citiem. Un kopumā, ko tu es arī noslēgšu savu prezentāciju, delegācija prez, kritizēja eh, cilvēktiesību pārkāpumus un, un dažādu instrumentu izmantošanu tam, lai uh, ierobežot vārdu brīvību daudzās valstīs, un uzsēm arī to cik nepieciešams nodrošināt pie visiem internetam, tātad ņemot vērā to ietekmi, kādu internets atstājas pilsonīgi dienas dzīvi. Tāpēc ir mūsu dem demokrātija funkcionēšana un pilsoniskās sabiedrības eh, līdzdalība šajos procesos, kā arī uzņēmēji, gan maz, gan lielu uzņēm, uzņēmumu, tātad uh, panākumiem. Uzsverām to, cik svarīga digitālā tehnoloģija, lai sasniegtu ilgspējības mērķus. Un, vispēcot, uzsverām to, ka nepieciešams sekmēt augstskolotātus standartus datu aizsardzības eh, regulas standarts, piemēram, lai vedot globālu regulējumu. Nu, un vispēcot. Paldies, Haldē Vensī. kas bija mūsu delegācijas eh, mentors, palīgs, tā teikt, īpašs eh, paldies, jo es pati vēl nebiju īsti vesela, dodoties uz Berlīnu, un, un viņš tiešām izrādīja lielāko atbalstu, un es paldies. Mēs paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu? Nē? Nu, ja nē, tad liels paldies. Un vēlos tikai piebilst, ka nākamais, for, nākamā fóruma sanāksme 20. gadā notiks Katovicē, Polijā. No 3 līdz 6. novembrim. Mēs paldies! Paldies par šo te sniegto informāciju. Un eh, līdz ar to arī tad mūsu sanāksmēš ir galā. Darba kārtība ir izsnāta. Paldies visiem un visu labu!